Jā, verehrte Kolleginnen. Dargās kolēģes, dargais kolēģi, es jūs sirsnīgi sveicu. Otrajā šīs dienas darba cēlienā esam ieplānojuši viedokļu apmaiņu ar Eiropas pārtikas nekaitīguma, izpild, pārtikas nekaitīguma aģentūras izpildu direktoru Katrīnu Žislānu Laneļu. Un, protams, tā ir tikai normāla procedūra, ka mēs regulāri tiekamies ar aģentūru pārstāvjiem un varam ar viņiem iesaistīties viedokļu apmaiņā. Es, protams, tagad varu runāt visas komitejas vārdā, uzskatu, ka šie cilvēki veic eh, smagu darbu, viņi ir neatkarīgi Un, protams, viņiem ir milzīgas zināšanas. Es zinu, par ko es īsti runāju savā federālajā pavalstī. Es piedzīvoju vienu ļoti e, tādu smagu gadījumu, un EFSA bija iesaistīta negadījumu risināšanā, un EFSA šo problēmu atrisināja. Bieži vien uh, sabiedriskajā telpā šādi gadījumi netiek pārāk plaši atspoguļoti. Domāju, ka jūs varat uh, apņēmīgāk reklamēt savus darbus. Esmu ārkārtīgi priecīgs, eh, ka tagad varu dot vārdu Katrīnai uh, eh, Žislēna Neļkundzei. Mums ir iespēja ar viņu iesaistīties diskusijās. Negribu tagad uh, eh, šķērēt daudz laika. Došu nekavējoties vārdu Laneļkundzei, lai viņu pastāsta uh, mums, kas viņai sakāms, un tad būs laiks debatēm. Lūdzu! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Grots kungs, godājumie parlamenta deputāti, esmu priecīgi par šo gadskārdēju iespēju stāstīt jums jaunāko par progresu EPSA, EPSAS darbā. Uh, jūs atbalsts mūsu darbam ir ļoti svarīgs, un mēs jums esam pateicīgi par to. Man bija milzīgs prieks arī tikties ar Envi komitejas delegāciju, ko vadīja Grots kungs, uh, viņa ir tās parmā, mai mēnesī. Uh, un mēs esam pateicīgi jums par jūsu interesi un par jūsu atbalstu, ko jūs paudāt mūsu personālam. E, šī sanāksme šobrīd notiek ļoti svarīgā laikā mūsu organizācija, ne tikai tāpēc, ka tas sakrīt ar mūsu desmitās gada dienas svinībām, bet arī tāpēc, ka otrās ārējās izvērtēšanas galējais ziņojums ir nesen publicēts. Un šajā izvērtējumā ir, mēs saskatām arī noteiktu lomu mūsu organizācijas nākotnes attīstībai, un es labprāt runāšu par šo ziņojumu šodien ar jums. Jūsu viedokļi mums ir ļoti svarīgi, un mēs arī definēsim rekomendācijas. Uh, un šīs rekomendācijas palīdzēs mums veidot um, EFSAS nākotni. Kopā ar DG Sanko mēs organizējam augstā līmeņa konferenci 13. novembrī, kur šis novērtējums būs ļoti nozīmīgs punkts mūsu darba kārtībā, un es arī ceru, ka tiksimies ar jums vēl parmā. Arī aizvērtējumu normas ir ierakstītas arī mūsu dibināšanas regulā, kur ir rakstīts, ka mūsu organizācijas neatkarīgs izvērtējums būtu jāveic vienu reizi sešos gados. Tātad tagad ir otrā izvērtēšana, un par to mēs vienojāmies ar komisiju. Un arī no otras puses bija mūsu valde, kas pārskatīja šo procesu. Izvērtējums ilga 12 mēnešus, to veica firma Ernsts un Janks. Un, uh, Piedalījās ļoti daudzi ieinteresētās puses, deputāti, dalībvalstis, komisija, nozars pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, mēdīja, patērētā organizācija. Visus iepriekš minētos intervēja un viņās pildīja arī anketas, atbildot uz ļoti svarīgiem jautājumiem par EPSAS rezultātu efektivitāti, par veiktspēju, par efektivitāti, par iedarbīgumu, par pievienoto vērtību, ko sniedz mūsu organizācija. Tiek kā organizēts arī sanāksmes ar konsultantiem, un um, tika arī salīdzināts mūsu aktivitātes ar um, citām Eiropas Savienības aģentūra aktivitātēm, ar EMMA, ar ECHA un arī ar nacionālām aģentūrām. Mēs tikām salīdzināti. Turklāt arī EFSAS operatīvie dokumenti tika izanalizēti. E, pēc gala ziņojuma publicēšanas šī mēneša sākumā mēs sākām uzreiz konsultēšanās procesus ar deputātiem, ar komisiju, ar dalībvalstīm, EFSAS konsultīvo fórumu, zinātnisko komiteju, mūsu valdi, eh, viensēdo pušu kontaktplatformu eh, un mūsu personālu. Tātad mēs izanalizējām visas šīs rekomendācijas un arī reaģējām uz tām. Eh, ziņojuma secinājums galvenais ir tāds, ka EPS darbojas saskaņā ar galvenajām vērtībām Protams, ir vesela rinda jomu, kur darbība varētu vēl vairāk uzlabot, tomēr mums šie secinājumi ir ļoti stimulējoši. Ļoti svarīgi bija iegūt atbalstu, iedrošinājumu no citām organizācijām, ir tīpaši no zinātniskām organizācijām. Uh, Šajā ziņojumā ir izcelta pievienotā vērtība, ko sniedz mūsu aģentūra pārtiks drošuma nodrošināšanai Eiropā. Ziņojumā ir arī pieminēta EPSAS personāla ekspertīze, zināšanas, arī spēja zinātniski runāt par komplicētiem jautājumiem. Ziņojumā ir izcelti arī uh, riska novērtēšanas metodoloģijas uzdevumi jaunos laukos, kurus veic mūsu aģentūra. Mēs esam gatavi strādāt atvērti un caurskatām. EFSA ir gatava arī turpināt darbu, atbalstot pamatvērtības. Ziņojumā ir atzīti mūsu panākumi, mūsu sasniegumi, kurus mēs esam uh, sasnieguši kopā ar mm, citiem interesētajiem un izmantojot dažādus instrumentus. Ziņojumā ir atzīmēts arī mūsu pašu iniciatīvas, tīpaši riska novērtēšanas procesā un arī šo procesu atvēršana novērotājiem, eh, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies. Riska informēšana, informācijas par risku kvalitāte ir ļoti svarīga, un tā arī tika atzīmēta galējā ziņojumā. Uh, Mūsu sadarbības aktivitātes eh, dod mums piekļuvi augsts kvalitātes informāciju, un mēs šīs zināšanas izmantojam arī intensīvi katru gadu. It īpaši tas ir eh, acīm redzams datu vākšanas jomā, eh, kas ir fundamentāls riska novērtējuma elements, un šī informācija ir atkarīga no sadarbības ar dalību valstīm. Eiropa ir panākusi milzīgu progresu pēdējos gados šajā jomā, un komisija un Nacionālajie riska pārvaldības institūti uh, šobrīd eh, sniedz plašu informāciju par svarīgiem, eh, svarīgiem ar veselību saistītiem jautājumiem, piemēram, zoonozes, mikrobu pretestības jautājumu, dioksīnu, pesticīdu, un arī ir piekļuve jaunajai Eiropas pārtikas patēr, patēriņa datubāzei, datubāzēm. Tad mūsu darbā zinātne ir spēlē svarīgu lomu. Es zinu, ka EPSAS neatkarības jautājums ir, ir um, diskutēts šajā parlamentā, ir tīpaši saistībā 2010. gada budžeta apspriešanu, kura mēs veltījām, nu, budžeta izpildu tīpaši, par kur mēs runājām pēdējos mēnešus. Es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties NV komitejai par jūsu atbalstu EPSAS darbam šajā jomā izvērtēšanas ziņojums nepārprotin liecina par mūsu neatkarību. EFSA, un es šeit es citēju, EFSA ir viena no progresīvākajām un robustākajām sistēmām. Mēs nevaram būt pašapmierināti tomēr. Mēs zinām, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu darbam uzticētos, un tāpēc mēs centīsimies turpināt īstenot jaunās politikas, jaunos īstenošanas noteikums, kas stājās spēkā šī gada jūlija, un ziņosim par šī darba rezultātiem e, jums precīzākā veidā. Mūsu rīcību e, vada arī Eiropas kopienas tie, e, Eiropas revizijas palātas rekomendācijas par eh, ES aģentūru neatkarību un arī mēs vadamies eh, un respektējam parlamentu viedokli. EFSA ir lepna par saviem panākumiem, tomēr mēs uzskatām, ka vēl priekšā mums ir ļoti svarīgi darbi un ka darba vide ir ļoti sarežģīta. To mēs atzīstam. Šajā ziņojumā skaidri ir pateikt tas, ka mūsu darbs paliek aizvien sarežģītāks, gan pēc eh, sarežģītības, gan pēc aptvērumu. Rodas jaunās tehnoloģijas, eh, tehniskais progress, eh, ir daudz neskaidrību un mums ir arī, zinām, ierobežojumi veicot riska izvērtējumu. Piemēram, sadarbojoties ar Eiropas partneriem, EPSA spēlē centrālo lomu, risinot uh, svarīgus jautājumus, kā, piemēram, zemes dozu efekti, endokrīna disruptori un arī eh, ķīmisko savienojumu izvērtēšanas risks. Parādās jaunzinātniski atzinumi. Piemēram, vakar pēcpusdien tika publicēts jauns pētījums, uh, par herbicīdu ilgtermiņa toksicitāti un arī e, ģenētiski modificētiem organismiem, kas ir iecietīgi pret herbicīdiem. Kā visi pārējie pētījumi, arī šis tiks pienācīgi izvērtēts. Mūsu darba vide ir ārkārtīgi sarežģīta, ekonomiskais konteksts nav skaidrs un uh, ir aizvien eh, lielāks spiediens un prasības izskaidrot eh, mūsu darbus Eiropas nodokļu maksātājiem. Turklāt mūsu darbs tiek kontrolēts aizvien vairāk, darbam ir jābūt eh, neatkarīgam un ir jāatbilst arī sociālajām problēmām. Un mēs esam publiska organizācija, esam gatavi pakļaut savu darbu kontroli. Šajā ziņojumā ir izcelts mūsu nākotnes prioritātes, un es gribētu par tām ar jums šodien pārunāt. Vispirms mums ir jāturpina stiprināt mūsu atvērtību un caurskatamība, tālāk attīstot mūsu iniciatīvu, sākt paneļa sanāksmes ar novērotājiem, kā arī padarot mūsu datus par risku novērtējumu caurskatāmākus un pieejamākus. Ziņojumā ir rakstīts arī, ka EFSA vajadzētu nostiprināt savas pozīcijas starptautiskā mērogā, kur mēs varam arī sniegt Eiropas ieguldījumu globālos riska novērtējumu jautājumos. Kamēr mūsu reakcija uz dažādām krīzēm, piemēram, e-kolī, um, epidēmija Vācijā un Francijā pagājuši gadu, tad mēs esam rīkojušies proaktīvi, un esam gatavi identificēt jaunos riskus arī turpmāk. Mūsu zinātniskā sadarbība ir efektīva, tomēr mums ir tā vēl vairāk jāuzlabo. Mums investējam, mēs, mēs investējam diezgan lielu atdevu no mūsu budžeta, slēdzot ar līgumus, lai sagatavotu dažādas pētījumus, kā arī lai stiprinātu attiecīgās kapacitātes dalībvalstīs. Tagad mums vajadzētu padomāt par to, kā ieviesīsim jaunos, jaunās metodas un instrumentus, kā piemēram apmācības programmas un kā. Ka veiksim zināšanu apmaiņu, lai veicinātu Eiropas riska novērtēšanas kopienas ideju. E, vērtēšanas procesā ir izteikta rekomendācija, ka, mēs, ka mums ir jāizmanto mūsu e, zinātnisko rezultātu izmantošana. E, piemēram, atsevišķi mūsu vadlīniju dokumenti varētu kļūt praktiskāki un lietojamāki gala lietotājiem. Uh, Mums eh, ir jāstāsta par mūsu zinātniskām atklāsmēm efektīvā veidā. Eh, nesen mēs esam organizējuši īpašus pasākumus ar mērķi uzlabot efektivitāti. Tomēr nevienmēr mūsu darbs ir bijis pietiekams. Ļoti daudzi eksperti ir noslogoti ar rutīnas darbu, un mums ir arī ļoti daudz uh, tādu šķēršļi no, no normatīvo dokumentu puses. Tad vairāk zinātniekiem būtu jāfokusējas uz riska izvērtēšanas metodoloģijām, uz uh, būtiskiem jautājumiem un nevis formalitātiem. Tā rezultātā mums būs nepieciešams palielināt EFSAS iekšējo kapacitāti, izvērtēt regulētos produktus un arī stiprināt uh, atbalstu nacionālām organizācijām. Un atzīstot arī sarežģīto ekonomisko kontekstu, mums ir jāņem vērā 2030. gadā arī šis eh, sarežģītais ekonomiskais konteksts un arī tas, ka mūsu rīcībā ir ierobežoti resursi. Es gribētu pateikt, ka zinātne ir kļuvusi par kritisko elementu uh, pārtiks drošības politikās. Un līdz ar to uz mūsu pleciem gūstas milzīga atbildība, un mēs esam gatavi arī rīkoties saskaņā ar mūsu uzdevumiem. Esam gatavi strādāt kopā ar jums, ar partneriem, un mēs esam gatavi arī eh, apmierināt Eiropas iedzīvotāju vajadzības. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies par jūsu prezentāciju. Paldies, ka jūs tik labi ilustrējāt savu darbu pastāstījāt arī par to, ko esat paveikuši, ko esat nolēmuši veikt, un EFSA var svinēt jau desmit gadu jubileju. Vairāki kolēģi vēlas uzdot jautājumus, došu viņiem labprāt vārdu. Pēters Līs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī EFSA izpildirektorei vēlējos uz, pasvītrot to, ko teica mūsu priekšsēdētājs Matijas Grote. Jūs veicat patiešām labu darbu, un tad, ja ir kādas krīzes, piemēram, dalību valstīs, jūs uh, sniedzat palīdzību. Es pats atceros eh, ehe krīzi, kas bija Ziemeļvācijā, tātad šī ļoti bīstamā baktērija, ekolī baktērija. EFSA ļoti daudz darīja, lai atklātu krīzes cēlonu un lai pēc tam palīdzētu sēko apkarošanā. EFSA ir nepieciešama un mums, protams, iestādi ir tikai jāpadara spēcīgāk, nevis jāvājina. Protams, es gribētu dzirdēt, kā jūs cīnāties ar problēmām. Tad, kad bija krīze, tad bija ļoti daudz diskusiju presē, bija dažādies diskusijas arī kuluāros, e, ko tad īsti darīt ar e, pārvaldības padomi un tas, ko pēc tam paveica Eiropas parlaments, vairs nebija lasāms plašsaziņas līdzekļos. Un, protams, ja skandāls tiek atrisināts, ja tas tiek uh, vēlāk uh, noklusēts, tad uh, presē par to tik daudz neraksta. Viņiem vajag tikai kaut kādus tādus skaļus stāstus un par ļoti daudziem eh, EFSA uzdevumiem, par to, ko viņi ir paveikuši, mēs arī neesam presē tik daudz lasījuši. Un, ja, piemēram, kāds no uh, padomes uh, dodas uz citu uzņēmumu un uh, nepastāsta par to uh, izpildu direkcijai, dodoties uz tādu darba vietu, kas nav savienojama ar viņa amatu, tad, protams, pret to ir jācīnās. Tālāk runājot par MVU, kas ražo pārtiks produktus. Mums ir radies iespējas, ka šie uzņēmumi jūtas nedaudz atstāti novārtā. Ir lieli uzņēmumi Ferrero, Nestle, tur, protams, uh, ir jāparūpējas, lai mazie un vidējie uzņēmumi e, zinātu, kādas ir viņu tiesības, ja viņi tiek iesaistīti skandālos vai kādā problēma risināšanā. Tādēļ ir jāparūpējas, lai šajā mm, administratīvajā padomē būtu kāds no maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo lielie uzņēmumi ir pietiekami labi pārstāvēti. Tālāk ir runājam par e, uzturvērtības profiliem. Es dzirdēju, ka EFSA vērsās pret šādu uzturvērtību norādēm uz pārtiks produktiem, jo zinātnieki teica, mēs tā nevaram pateikt, kur ir tā robeža, cik daudz tauku ir par daudz, cik daudz cukuru ir daudz, par daudz lietojot uzturā, eh, jo viss ir atkarīgs no tā, eh, kādās kombinācijās jūs lietojat šo pārtiku, ko jūs ēdat tam klāt. Vai patiešām ir zinātniskie pamatojumi, ka eh, šīs uzturvērtības nav jādrukā uz iepakojumu? Paldies! Varbūt varbūt es nepareizi informēts. Paldies, mēs apkoposim vairākus uh, jautājumus un pēc tam dosim vārdu Katrīnai. Šodien pie mums ir ieradusies uh, televīzijas filmēšanas grupa. To ir uzaicinājusi Lepāžas kundze, Frans Trois, jā, laikam tieši no šī televīzijas kanāla pirms šodien ir viesi, un viņi filmē šeit notiekušo un arī no uh, izdevuma observateur ir ieradušies darbinieki. Un tagad Lepāžas kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies. Um, direktors kundze, kas esat mūsu vidū, lai mūs pastāstītu par uh, pašreizējo situāciju un arī jūsu aģentūras vēlmes. Mm, pavērtība, caurskatāmība. Uh, Viss tas, protams, um, iezīmējas labā virzienā. Es dzirdēju, ka jūs pats sacījāties, sacījāt, kas esat gandarīti par šīs aģentūras labo darbību un par to, ko Ernsts Jungs savā ziņojumā ir secinājis, par to arī tik izplatīta informācija. Direktors Kons gribētu jums uzdot pāris jautājums, jūs, protams, tie nepārsteigs attiecībā uz vakar publicēto pētījumu Tas ir par NK3, par ģenetiski uh, modificēto produktu, kas tiek izvērtēts, un jūs atceraties, bija arī pētījumi par pesticīdu, kas arī tajā brīdī tika izvērtēts. Ir divu, divi jautājumi šai ziņā. Pirmkārt, daudzi gribētu zināt, kāpēc, uh, ņemot vērā to, ka 2008. gada direktīva izvērtē uh, Uh, pieprasa izvērtēt īstermiņa un ilgtermiņa um, uh, sekas, uh, ka tiek lietots kāds līdzeklis, kāpēc divu gadu laikā nekas netika pētīts saistībā ar šo ģēmu virzītāji, nu, protams, tā no vienas puses nav jūsu atbildība, un tad no otras puses labi, ka ir šie pētījumi, bet Man liekas, kas savā, tas nav normāli, ka tie, kas ir iesaistīti NK3 gadījumā, kas ir atbildīgi par eh, kontraekspertīdi, ņemot vērā to, ka viņi taču paši varēja atļaut uh, š, izmantot šo vielu, nu, līdz ar to nevar sagaidīt, ka cilvēki paši izvērtēs savu darbu. Nu, tā tad jābūtības gaisotne, šis deontoloģija. Uh, par ko jūs pat runājāt, un e, reformu gaisotni, gaisotnē, kuras jūs esat uzsākusi, gribētu zināt, kā jūs esat paredzējusi izveidot paneli, kas būtu pilnīgi neatkarīgs, atkarī, atšķirībā no tiem, kas īstenoja pirmo izvērtējumu. Nobeigumā gribu sacīt. Tagad vairāk kā jebkad mums ir Eiropas līmenī nepieciešama spēcīgas ekspertīzes aģentūra, jo veselības jautājumi, pārtiks nekaitīgumi jautājumi ir tagad vēl svarīgāk krīzes apstākļos nekā pirms tam. Visi Eiropieši savā ģimenē saskaras ar uh, vēzi, ar deģeneratīvajām slimībām, un līdz ar to rodas daudz jautājumu par uh, to slimību vairošanos, kas šiet ir saistīts ar vīdu, tāpēc mēs ļoti ceram, ka jūsu aģentūra mums palīdzēs uzlabot uh, dzīvi un uh, pilsoņu veselību. Paldies! Paldies! Prodīkungs! Grazie, signora Paldies! Liels paldies! Žeslēna Lenēļa kundze, kas esat mūsu viesšņa, arī man ir jautājums. Pirmkārt, savienotās vien, vielas, kurās ir endokrīnas sastāvdaļas, tās savā ziņā var kaut kā uh, novērst. Uh, sekas. Šis bioloģiskais efekts šiet ir nozīmīgs, jo īpaši ģenetiski modificētajos objektos. Tātad es atbalstu iepriekš uzdoto jautājumu. Es arī gribētu atsaukties uz um, varības vielu um, profiliem, ja tā varētu sacīt. Es uzskatu, kā atsevišķa dēva un pārtikas marķēšana var būt nozīmīga tikai tāda. Ne, varbūt tikai kā atsevišķi svarīgs, taču, ja mēs runājam par diētu kopumā, tad mums jāmeklē līdzsvars nedēļas tavās. Varbūt EFSA varētu arī to uzskatīt par savu pilnvaru jomu. Un tad vēl ir lieta saistībā ar pārtikas izmešanu šo te pārdošanas termiņu vai produkta derīguma termiņu. Tas jau īpaši aktuāls ir pārtikas precēm. Protams, ka tādā veidā tiek aizsargāts patērētājs. No otras puses, man ir tāds iespējas, ka tas uh, novad pie pārtikas izmešanas. Patērētāji to uztver kā aicinājumu mest ārā vecu pārtiku. Ja jau pārtiks derīguma termiņš ir noticējis. Tāpēc es gribētu zināt, vai jūsu aģentūra ir paredzējusi veikt pētījums šai jomā, un tas varētu savukārt piedāvāt risinājumi nemazinot eh, veselības eh, nozīmi. Varbūt mēs varētu nonākt pie risinājuma, kas eh, izvairītos no šiem atkritumiem. Paldies! Jā, dank u wel. Uh, allereerst wil ik mevrouw Gislen. Liotārdas kundze, lūdzu. Paldies, es gribēju sveikt li, uh, Lanēls kundzi mūsu vidū. Es domāju, ka patiešām ir atšķirība, kāda bija EFSA pirms septiņiem gadiem, kad pirmoreiz ar jums uh, sazinājos un ar to, kāda jūsu iestāde ir tagad. Protams, es zinu, ka daudz kas ir uzlabojies un EFSA ir kļuvusi neatkarīgāka. Tas arī ir augstvērtējams fakts. Man ir divi jautājumi par vairākām uh, lietām Ņemot vērā NK 603 šo GMO, jūs teicāt, ka ir jāpārvērtē daudz faktu. Es negribu atkārtot Lepāžas kundzes teikto, bet man īstenībā ir tāds pats jautājums par šo GMO. Es gribēju pieminēt vēl vienu uh, aspektu. Jūs teicāt, ka jūs to izvērtēsiet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 šim preparātam, bet īstenībā attiecībā uz dažām slimībām minimālā doza ir atšķirīga. Es zinu, ka e, šādi pētījumi bieži vien prasa daudz laika, jo jūs gribat iegūt patiešām uzticamus labus datus, tad jums ir uh, nepieciešams vairāk laika. To nevar izdarīt pa loku galam. Tā tad NK603 un retinols A uh, divas vielas, kas mums sagādā bažas, gribēju pavaicāt vai EFSA varētu saulaicīgi ieviest pasākumus, piemēram, aizliegut šādu vielu izmantošanu, piemēram, kamēr vēl pētījums nav beidzies. Ja tas ir iespējams, tad eh, kādēļ jūs to darītu vai kādēļ jūs to nedarītu, negaidot komisijas atzinumu? Un, ja tiek strādāts ar šādām vielām vai EFSA, pastāv kāds protokols, kurā brīdī varētu informēt komisiju un raidīt tai pietiekam spēcīgu signālu. Paldies! Paldies! Kārls Hainz Florence, lūdzu. Paldies! Es neesmu jautā šādu tematu eksperts, bet es esmu dzirdējis, ka pirms vairākiem gadiem, kad vēl EFSA neeksistēja, tika uh, apkopoti dati, tika izdoti atzinumi kurus zināmā mērā ietekmēja arī nozares pārstāvi. Nu jā, ASV šeit varētu pieminēt. Jūs esat izpētījuši daudzus gadījumus, bet gribēju pavaicāt, ko jūs darāt ar atzinumiem un apkopotajiem datiem pētījumiem, kas toreiz tika uzsākti, vai šie pētījumi tiek turpināti. Es zinu, ka daudzi ir nobažījušies, ka uh, Eh, šī izpēte joprojām turpinās, un jūs eh, darbojaties balstoties arī uz eh, senākiem atzinumiem. Gribēju pavicin, pavaicāt, vai nozare ir mēģinājusi ar jums sazināties un uh, iegūt arī kādas konsultācijas? es eh, esmu, nu, man ir radies tāds iespējas, ka, piemēram, uzņēmumi nevar jums uzdot jautājumus. Nu, protams, ir skaidrs, ka viņi nevar katru dienu klauvēt pie jūsu kabineta durvīm, bet man šķiet, ka ir radies tāds kā aizsardzības mehānisms. Uh, Protams, nevajadzētu domāt, ka visiem uzņēmumiem ir kaut ļauna nodomi, bet varbūt eh, vajadzētu padomāt par tādām dziļākām un eh, labāk izkoptām saziņas iespējām. Paldies! Neviens cits nav eh, izteicis vēlmi uzdot jautājumus, tādēļ došu vārdu atkal Lanēlas kundzei, lai viņi varētu atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much. Thank you. Liels paldies! Paldies par jūsu jautājumiem. Pirmkārt, vēlos pateikties Līzes kungam par jūs komplimentiem, svarīgais darbs, ko EFSA veic jūs skatījumā. Un jūs arī pieminējat par to, kas notika pagājušajā gadu, un tas eh, ļāva vairākām dalībvalstīm, arī Vācijai, vērot ekolīniju. Tik pieminēts, ka mums īpaši uzmanību būtu jā, jāveltī maziem vidējiem uzņēmumiem. Tika norādīts, ka viņu bāžas būtu jāņem vērā. Piemēram, jūs sacījāt, mēs varētu viņus iesaistīt EFSA valdē. Kā jūs zināt, EFSA valdes sastāvs ir noteikts uh, aģentūras izveidojošajā reglamentā. Mums ir šai ziņā īpaša valdē, jo mums nav pārstāvi no dalību valstīm. Mums ir 15 valdes locekļi, ieskaitot vienu pārstāvi no komisijas, un tie tiek iecelt šai valdī viņu personīgās ekspertīzes zināšanu dēļ pārtikas ķēdē. Tad mums vēl ir uh, četri eh, cilvēki, kam ir no ārpuses, kam ir pieredze pārtiks industrijā. Nu, varbūt šādā ziņā viņu sakrā būtu ņemam vērā jūsu pieredze. Sadarbība ar uh, rūpniecības nozari arī mums ir svarīga. Tas izpauž tā, ka mēs saņemam daudz pieteikumu. Šodien mēs uzskatām, ka divas trešdaļas no mūsu darba rezultātiem ir saistītas tieši ar regulējumu produktu, ko ražo uzņēmumu. Tāpēc es gribētu pieminēt, ka sākumā tāds formāts nepastāvēja, bet EFSA ir izstrādājusi šo formātu, un tā mērķis ir atbalstīt patērētājs un atbalstīt izaugsmi un konkurēt spēju. Mēs strādājām, lai nodrošinātu attiecīgu dialogu un e, sadarbību, un es domāju, tā es atbildu uz Lorenza kunga jautājumu. Es saprotu jūsu jautājumu un komentāru šādi. EFSAI būtu jāsniedz neatkarīgi zinātniski secinājumi Un tomēr mums ir jāspēj arī uzturēt tādu nobriedušu un vērtīgu dialogu ar industrijas pārstāvjiem, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka mēs cits citu saprotam, jo tas arī priekšnoteikums pareizu datu saņemšanai un tam, ka mēs varam strādāt efektīvi. Es domāju, šis komentārs ir vērā ņemams. Mēs jau tagad strādājam šādi, jo īpaši jo mēs esam izveidojuši pieteikumu nodaļu, tā nodrošina konstruktīvu dialogu ar ražotājiem un arī saņem to datu un dokumentu kvalitāti. Līdztekus tam mūsu zinātniskie pētījumi ar vienu ir neatkarīgi, kā jau grib norādīt. Uh, Lepāžas kundze, jūs pieminējāt pētījumu, uz kuru atsaucos jau savā ievadrunā. Es gribu apliecināt, ka mēs eh, vēl pie tā strādāsim. Es eh, gribu arī jums paziņot, kaut arī mums ir maz laika pievērsties konkrētiem pantiem. Mēs esam secinājuši ka te nav runa tikai par NK603, bet arī par lifozātiem. Un es tā iedomājos pat labam, bet, nu, protams, man vēl jāstrādā ar zinātniskiem līdzstrādniekiem, ar ekspertiem. Es domāju, ka mums būs strādāsim ar, būs jāstrādā ar ģēmu paneļa ekspertiem un arī ar ekspertiem pesticīdu jomā. Pētījumā arī tiek pieminētas tādas traucējošas sekas, tātad te vēl ir jāiegūst dati un jāveic pētījumi. Īs un vienkārši sakot, mēs rūpīgi izpētīsim uh, secinājums, secināsim, kādā jomā mēs varam veikt uzlabojums, iespējams, ka būs jāizvērš arī diskusijas viedokļu apmaiņā ar šī pētījuma autoriem. Iespējams, lai iegūtu kādus pamatu datus, mums jau ar Seranī kungu ir šāda veida pieredze. Tā tad Šādi mēs strādāsim pie šī temata. Jūs sacījāt, ka nevar sagaidīt, ka eksperti, kas ir ģēmo paneļa biedri, strādā pie šī temata, jo viņi jau ir strādājuši pie šī temata. Patiesībā šajā gadījumā mēs viņiem nelūdzam pārskatīt savu viedokli, bet gan īstenot jaunu pētījumu. Turklāt manā skatījumā tas ir gana sarežģīts pētījums, kas ir īpašs uzmanības vērts. Uh, Tā tad tas nav pretrunā principam, kur mēs e, īstenojam, ka eksperts nevar izvērtēt pats savu darbu. Šeit, tāpat kā citos gadījumos, ir runa par jaunajiem zinātniskiem datiem, kas nonāk sabiedrības rīcībā, un EFSA ir vienkārši e, jāizdara secinājumi, vai tas nav pretrunā viņas iepriekš īstenoto darbu. Runājot par e, kritērijiem, kas tiek izmantot, lai izvērtētu ģēmo, tie ir pavisam skaidri definēti mūsu vadlīniju dokumentā. Visumā varētu sacīt, ka šīs vadlīnijas tiek regulāri pārskatīts. Jūs, piemēram, zināt, ka vadlīnijas par vides riskiem un par cilvēku pārtiks un dzīvnieku barības prasībām arī tik pārskatīts. Runājot par ģēmo, katrs gadījums tiek skatīts atsevišķi. Uh, Un vajadzības gadījumā mēs varam pieprasīt papildatus un īstenot pētījumus, kuru mērķis ir izskatīt ietekmi zināmā periodā. Nu, tas nav sistemātisks, bet nu, šis temats tiek skarts 70% mums pieprasījumu. Tātad, vai tie ir pētījumi 90 dienu vai divu gadu ilgumā, par to jau arī panelis ir domājis, un tas pats attiecas uh, arī uz to atkārtoto pētījumu, kas tika publicēts vakar. Mm, ir arī bijuši pētījumi, kas salīdzina uh, ģēmo mm, 90 dienu un, 20, un 2 gadu skatījumā. Un šis pētījums, kas ilga 90 dienas, uh, jau ļāva paredzēt, kādas būs negatīvās sekas uz uh, veselību ilgtermiņā. Bet, nu, es neesmu šeit, uh, lai jums viss stāstītu par šo pētījumu. Katrā ziņā skaidrs, ka šim darbam ir jābūt nopietnam. Tuvākais nedēļās mēs šos mēs pie tā strādāsim. Un, kā jau sacīju, mēs sazināsimies ar uh, šī pētījuma autoriem, lai ievāktu izeidatus. Pateicos jums, Pāžas kundze. Uh, par to, ka jūs izteicāties, ka mūsu aģentūra ir svarīga. Protams, šajā kontekstā, kur, kā sac, kurš, kā sacījāt, ir sarežģīts, ir īpaša uzmanība, jāpievērš vides un veselības jautājumiem. Un nedrīkst arī aizmirst, ka zaudējot modrību, mēs varam nonākt eh, tādā situācijā, kur seks ir ļoti negatīvs nākotnē. Runājot par bisfenolu A, Es domāju, pat labam mēs īstenojam pilnīgi bisfinolā izvērtējumu, iespējams, jūs to zināt, kā jau jūs pamatot sacījāt. Mēs izskatām pat labam vairāk simtus jaunu zinātnisku publikāciju, tās visas ir ir pieejams laikam no 2008. līdz 2012. gadam. Tas ir apjomīgs darbs, taču mūsu skatījumā tas ir svarīgs un mēs gaidām sniegt rezultātus līdz 2013. gada maijam par bisfenolu A, lai izvērtātu risku. Jūs pamatot iekļaut bisfenolu A arī plašākā kontekstā, tā saucamajā endokrīno slimību izraisītāju uh, ietvarā. Daži zinātnieki ir minējuši hipotēzi, ka šādas vielas var ietekmēt mūsu veselību arī tad, ja tās ir pavisam nelielā īpatsvara. Bet eh, tad, kad eh, šo vielu īpatsvars ir augsts, tad, eh, tad to ietekme ir neliela. Tā tad tā ir patiesībā tāda nestandarta situācija, kāda deva kādu ietekmi, kādas seks izraisa. Zinātniekiem šis uzdevums ir izaicinājums strādāt pie šī tēmata. Protams, mēs neesam vienīgie, kas pie tā strādā. Ir daudzas aktivitātes, kas pat labāk um, ir paredzēts, uh, piemēram, vīdes ģenerālā direktorātā un arī citās, citos ģenerāla direktātos, īpaši uh, Eiropas vīdes aģentūrā. Es arī pieminēju tātad Eiropas vīdes aģentūru EKA un arī citas komitejas no veselības ģenerāla direktorāta, kas nav saistīts ar pārtiku. Mēs nesen no Eiropas komisijas, no veselības ģenerāla direktorāta esam saņēmuši uzdevumu strādāt pie endokrīnajām vielām, saistībā, protams, ar mm, dzīvnieku barību un cilvēku pārtiku. Un līdz nākošā gada mārtam mums ir jāsagatavo mūsu zinātniskās komitejas paziņojums. Tajā mēs raksturosim pašreizējo zinātnisko situāciju, jo īpaši attiecībā uz tādiem jautājumiem, kā kādi ir zinātniski kritēriji, kurus varētu ņemt vērā, lai definētu šīs endokrīna aktīvās vielas vai toksikoloģiskie testi, ko šodien izmantojam, ir piemēroti iespējamo negatīvo šos seku, šo vielu seku identificēšanai un kāda varētu būt ieteikuma šai jomā. Svarīgi ir tas, ka es saku, ka šis uzdevums ir kā izaicinājums, jo tas ir strīdīgs jautājums ne tikai plašākā sabiedrībā, bet arī tieši zinātnieku aprindās Un man jāsaka, šajā pirmajā darbā mēs vismaz uh, raksturosim pašreizējo situāciju un nu, iespējamo tālāko darbību. Īpaši svarīgi Digīs Sanko tas ir saistībā ar pesticīdiem. Jūs esat kopā ar padomu pieņēmuši regulu, kurā jūs pieprasāt, lai komisija izstrādātu priekšlikumu, kāda ir iespējamā pesticīdu ietekme uz endokrino sistēmu. Tāpēc es domāju, komisija mūs pieprasa strādāt pie šī pētījuma tik īsā laikā. Um, so sure. I I Man šķiet, esmu uh, Lorenz kungs atbildējis uz jūsu jautājumu, vismaz tā ceru. Prodīkungs, Um, atbildot uz jūsu jautājumu, tas arī bija saistīts ar šo pētījumu. Ja jums ir vēl kaut kas jautājums, tad es, protams, esmu jūsu rīcībā un gatava atgriezties pie šī temata. Yes, we, we... Runājot par bisfenolu A, um, jūsu jautājums bija arī par merato, moratoriju aizliegumu. Pat labam, cik mums zināms, protams, mums vēl jāskatās, kāds būs mūsu darba rezultāts. Uh, ir svarīgi norādīt, ka pat labam vēl nav zinātnisku liecību tam, ka vajadzētu aizliegt eh, šo produktu. Es domāju, svarīgi norādīt uz to, kaut arī mēs nekad neaturēsimies no šāda rekomendācija eh, riska vadības iestādēm. Galīgā atbildība šāda lēmuma gadījumā ir riska pārvaldnieku ziņām. Tā izskaitā arī Eiropas parlamenta kompetencija. Paldies! Paldies! Esam noslēguši diskusijas ar Lanelu kundzi. Neviens kolēģis vairs nevēlas runāt. Es redzu zālē arī vairākus zinātniekus, kam, kurus interesē šis temats. Redzam, ka arī mediji ir interesējušies mūsu darbā. Līdz ar to domāju, ka jūsu darbs tikai turpinās. Desmit gadu EFSAS jubilejā tiks svinēta šogad. Gribu jums novēlēt visu to labāko. Un līdz 18. dzimšanas dienā, līdz pilngadībai ir vēl palicis kāds brītiņš. Mēs noteikti sakosim jūs turpmākām aktivitātēm. Un mēs arī ar jums regulāri sazināsimies, eh, nevienmēr tas tā ir bijis. Bet es jau esmu teicis arī citos, eh, pie citām izdevībām, ka mēs eh, pietiekam kritiski un neatlaidīgi sekosim jūsu darbam. Mēs varam būt uh, lepni, ka mums ir tādas aģentūras, dažreiz mēs aizmirstam, ka tās ir neatkarīgas, un bieži vien tiek runāts arī, ka zinātnē un ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem. Protams, e, tas ir pats par sevi saprotams, bet bieži vien tā ir tāda kā balansēšana uz naža asmen, asmens, jo mēs gribam uh, lai eksperti vairāk strādātu pie vienā iestādē, un tas ir bieži vien gandrīz neiespējams uzdevums. Mēs kā tādi kritiski novērotāji uh, Eh, turpināsim savu darbu šādā garā, novēlu jums panākums darbā un. Šodien mēs arī varējām pārliecināties, ka ārkārtīgi daudz darāmā vēl ir palicis jaunas tehnoloģijas, jaunas vielas, jaunas ražošanas metodas. Jūsu darbam nekad nebūs gala. Paldies, ka ieradāties un novēlu jums panākums! Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler. Varbūt eh, zinātnieks, kas šodien ir ieradies eh, uz diskusijām, eh, savus, savas sarunas varētu turpināt ārā kopīgi ar kolēģi Lepāžu un filmēšanas grupu. Mums ir jāturpina darbs, jo ir vēl arī otrs darba kārtības punkts. Mēs apspriedīsimies ar Eiropas vides aģentūras ģenerāldirektori. direktori Žaklīnu Magleidu. Man ir liels prieks, ka Magleidas kundze pie mums ir ieradusies un mums ir iespēja diskutēt par aģentūras darbu, par ieplānoto. Tagad došu jums vārdu, lai jūs varat mūs iepazīstināt, lūdzu. Vielen dank. Thank you very much for this opportunity to come. Paldies par šo iespēju šeit ierasties un arī stāstīt par Eiropas vidas aģentūras darbu, tīpaši tas, ko mēs darām, lai atbalstītu Eiropas parlamentu un dalībvalstu darbu. Es domāju, ka mums visiem kopā ir viens mērķis, lai vide Eiropas pilsoņiem būtu droša, veselīga, un tas, ka šeit divas aģentūras šodien sanākušas kopā, gan EFSA, gan mūsu aģentūra, eh, rāda, cik mm, grūti ir bieži vien, varbūt, varbūt aplikt divus šos viedokļus vienā zālē, bet, kā jau es teicu, kā, kā teicu iepriekšējā runātāja, mēs sadarbojamies arī kaut vai par šiem endokrīniem disruptoriem, mēs arī strādāsim kopā nākotnē. Es gribētu arī pateikties Henekas un Skulas kungam, kas strādā ar mums kopā, un tas arī tādi saikni no parlamenta un uz aģentūru. Es gribētu pastāstīt ko mēs esam darījuši pēdējo mēnešu laikā, ir tīpaši atbalstot referents, kur mēs esam devuši savu atbalstu. Tā ir septītā vidas rīcības programma, resursu efektivitāte, dažādas bio daudzveidības aspekti, daba, ķīmija, ķīmiskās vielas. Un vēl mēs eh, arī labprāt koordinētāk turpmāk atbalstīsim arī šo saikni un dialogu starp re referentiem un aģentūram, kā piedāvā Maties Grote. Es gribētu arī pateikties komitejai par atbalstu man personīgi un arī aģentūrai, arī gada budžeta izpildu sakara. Es mm, zinu, ka esmu saņēmusi atbalstu no šīs komitejas. Lies paldies! Droši vien zināsiet, ka mums aģentūrā notiek arī iešējā izvērtēšana, to veids Kauji. Uh, Un uh, tad tuvākajās nedēļas jūs par to dzirdēsiet, un arī ir paredzēts tuvākā laikā apstiprināt galaziņojumu. Runājot par atbalstu citām komitejām, mēs dodam savu ieguldījumu arī transportu un agrī komiteju darba, un um, arī esam snieguši materiāls par atbalstījuši arī parlamentāriešu vizītes uh, uz ārām valstīm, piemēram, uz Kipru. Uh, Esam arī atbalstījuši arī darbu starptautiskās konvencijās. Rio plus 20 ir tikai viens piemērs. Sakarā Rio plus 20. Šeit mūsu aģentūra izstrādājas kopā ar citām institūcijām un aģentūrām, un līdz ar to mēs esam nodrošinājuši to, ka mūsu ieguldījums tika uzklausīts arī starptautiski. Un nu, tur skaidri parādījās tas, ko mēs gribam šeit panākt Eiropā. Tas ir vīdes eh, datu apmaiņa, tas ir tā kā ceturtais pīlārs demokrātijai, tas ir informācija, nav kaut kas tāds, ko jūs liekat atvilknē, bet izmantojat un uz tās bāzes jūs veidojat likumdošanas aktu. Tātad šāda startautiskā atzīšana ir kaut kas tāds, ar ko mēs ļoti lepojamies un ļoti ļoti daudzas eh, pasaules valsts uzskata mūs par avangarda valstīm. Un, godīgi sakot, daudzos starptautiskos fórumos eh, mēs esam atzīti, gan strādājot GMES programmā, arī atbalstot geoplānu un geosplānu. Un eh, mēs esam arī atbalstījuši kādu no nu, jūsu parlamenta deputātiem ja ceļu kārtas izmantu, izstrādāšanā. Uh, Es domāju, ka vissvarīgākais moments, runājot par GMS eh, programmu, un es redzu, ka tas vēl turpinās, lai gan šobrīd notiek sarunas par DFS ietveru, tad šeit ir tā, ka tagad dalība valstis konstatē, ka ir iespējams atrast ļoti daudz datus parastā ziņošanas mm, atskaišu procesa uh, tad kaut vai globālā zemes klājuma validācija ir kaut kas tāds, ko ļoti labi tagad atbalsta GMS programma un arī šī zemes dienesta programma. Mēs arī izmantojam citu kom komponentu, lai varētu e, iegūt arī teritoriālos datus, geospecial dati. Un šeit ir bijušas grūtības ar piekļuvi, bet tagad mēs esam to atrisinājuši vēlreiz šeit. Eiropas aģentūras sniedz kaut ko tādu, ko nacionāli izdarīt nav iespējams. Mēs esam nosūtījuši jums arī mūsu programmu 2013. gadam. Vēlreiz es gribētu jums pateikties par jūsu atbalstu diskusijās par budžetu. Uh, jo likumdošana mums deliģē aizvien jaunus, jaunus uzdevums, un tad ir nepieciešami papildu resursi, un tas ir tīpaši svarīgi, mums ir tīpaši klimata un gaisa politikas joma. Un uh, diskutējot par darba uh, programmu, mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt jūsu viedokļus, ir tīpaši gaisa jomā gaidām likumdošanas aktus, klimata seku pārmaiņas, to mīkstināšanu, adaptāciju Arī šeit mēs strādājam, strādājam ar resursu efektivitāti, zaļo ekonomiku, ekosistēmas, un mums ir, ir arī jāuzlabo mūsu efektivitāti izmantot, izmantojot tehnoloģijas, e-pārvaldības princips. Ļoti daudzējādās ziņā. Mēs strādājām 27 dalību valstīm, bet paplašinām savu ietekmi, sadarbojoties ar kolēģiem no citiem reģioniem, no Krievijas līdz Arktikai. Es gribētu varbūt izcelt to, kas ir noticis pēdējā gadā. Es domāju, ka tas ir diezgan svarīgi, ņemot vērā to kritisko dialogu, kas tagad ir dzirdams, vai mēs varam atļauties vidi vispār bet es domāju, ka mēs nevaram atļauties nedomāt par vidi. Tāda būtu mana atbilde. Par gaisa kvalitāti aģentūra ir atbildīga par dat datiem, gaisa kvalitātes dati visā Eiropā. Nākam pirmdien mēs prezentēsim pēdējos rezultātus un demonstrēsim vēlreiz ka mēs esam vēl tālu no Pasaules veselības organizācijas noteikto mērķu sasniegšanas. Pagājuši gadu mēs izstrādājām mm, arī ziņojumu, kur mēs nācām uh, ar aprēķiniem, par nodarījumiem, to izmaksām. Un mēs 169 miljārdi zaudējumu, tas ir mūsu aprēķins, tātad gaisa piesārņojuma ziņā, un šis piesārņojums nāk no 191 rūpnīcas. Uh, Tad šeit parādās arī nozaru atbildība. 191 ir šāds uzņēmums, neefektīvs. Droši vien arī nozara tagad atzīst, ka, ka atzīst mūsu darbu. Un kaut kas tagad viņiem ir jādara. Aģentūra aktīvi sadarbojas ar dalībvalstīm, ar komisiju, dažādās direktīvas. Uh, Mēs atbalstam gaisa piesaņojumu stratēģijas pārskatu. Šeit es gribu pasvītrot, ka, lai arī ir ļoti liela varbūt pretestība no dalību valstīm par papildu prasībām, tomēr tā ir viena no jomām, kur mums ir jābūt ļoti stingriem, mums ir ļoti daudz faktu, pierādījumu, mums daudz tomēr ir jādara. Mēs arī starptautiski strādājam. ALER TAP konvenciju, gribam strādāt kopā ar kolēģiem no Krievijas, ASV un Kanādu, lai saņemtu kvalitatīvus gaisa monitoringa datus. Šeit ir tāda ilga sadarbība ar citām organizācijām, un tagad šīs organizācijas ir gatavas mainīties ar datiem ar mums. Runājot par pilsoņiem, pilsoņi ir interesēti, kas notiek viņiem apkārt. Šeit ir skābinošās vielas, dažādas daļiņas par šīm lietām cilvēki zina, un mēs esam ļoti priecīgi, ka kopā ar dalību valstīm mēs sāka dažādas pilotu projekts, piemēram, Dublin, Madrid, Dublin, Madrid, Malmo, ir tādas pilsētas. Tad šeit būs tie pilotu pētījumi, kur mērķis ir uzlabot eh, likumdošanu. Mēs strādājamies ar vietējām administrācijām, analizējam vietējās emisijas, eh, pārsniegumus, eh, dažādas piesārņojuma veids. Un tas ir viss ļoti svarīgi, jo galu galā tas ir tas konteksts, kur dzīvo iedzīvotāji un ko viņi redz, kādu pievienoto vērtību var Eiropas institūcijas tiem dot. Troksnis. Šeit ir vēl viena joma, kas ir būtiska cilvēkiem. Cilvēks saprot, kāda efekta uz veselību tas atstāja, un arī ar novatorisko kartēšanas principu mēs varēsim sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām, bet vēl ir arī cits daudz grupas, kas ir ieinteresēts atsevišķos trokšņu veidos, teiksim, lidost situāciju un tā tālāk. Un šeit mēs esam izstrādājuši aplikāciju, ko mēs liekam uz viedu telefoniem. Tas ir tāds mehānisms, kur var veikt trokšņa monitoringu un kopā ar pilsoņu grupām mēs uh, saņemam un arī dalamies ar visu e, informāciju. Līdz ar to mēs saņemam realistiskus datus par trokšņa līmeņiem apdzīvotās vietās. Un ir tīpaši tādās vietās, kur tiek plānots būvēt kaut ko jaunu. Par klimatu pārmaiņām mm, droši vien zināsiet, ka mēs esam ļoti iesaistījušies gan e, klimata, gan enerģētikas politikās. Uh, Mēs uzturām datu bāzi par dažādām politikām un pasākumiem, esam arī pielikuši savu roku pie Eiropas seka gāzu ziņojuma, kas tiek nodots ANO, un arī strādājam ikdienas ar emisiju tirdzniecības jautājumiem. Mēs strādājam ar CO2 jautājumiem, arī eh, pūliņu dalīšanas direktīva ir kaut kas tāds, kur mēs strādājam. Tas ir kaut kas ļoti praktisks, mēs redzam, kas notiek, un tagad mēs strādājam ar aviācijas jautājumiem un arī ar visiem, kas nāk no, no jūras. Uh, Nu, transporta. Jautājums, kā nodrošināt, lai mūsu dati būtu kvalitatīvi. Pirmkārt, ir šī pūliņa dalīšanas lēmums. Šeit mēs, tas ir pirmais solis, kur nu, mēs pārliesimies par datu kvalitāti, ko mēs saņemamies no eh, dal dalībvalstīm. Mēs, tas ir tikai pirmais tāds rauns šajā darbā. Mēs redzam, ka mēs saņemam tikai 50% no vajadzīgajiem datiem. Un tātad mums ir nepieciešams uzlabot šos datus gan par tirgojamām, gan arī netirgojamām emisijām. Mums ir nepieciešams turpināt mūsu darbu, jo, lai visi mūsu pūliņi būtu labi un ticami un uz tiem varētu paļauties, tad šeit ir kvalitāte, kvalitāte, kvalitāte, kas ir pats svarīgākais Ziniet, arī eh, kaut kas pozitīvs ir mums par seggāzēm. Pēdējā analīze rāda, ka kopējais emisijas skaits ir krities par 2,5% 2011. gada, neraugoties uz to, ka tiek pieauga ogļu patēriņš un arī pieauga vidēji IKP. Emisijas ir kritušās 15 dalībvalstīs, eh, ņemot vērā arī mūsu Kyoto protokola apņemšanos, tad 3,5% ir kritums starp 10 un 11 gadu. Mums ir noteikti saistības, bet eh, noteikti jāņem vērā arī iemesls, kāpēc samazinājums diezgan silta ziema, mazāk eh, tika apsildīti mājokļi un attiecīgi mazāk pieprasīta dabas gāze. Runājot par seg gāziem no jaunām mašīnām, pasažieru mašīnām, viegliem apnovīņiem, mēs redzam, ka ir pieauga energoefektivitāte efektivitāte un emisijas vidēji mazinās. Tad mums ir dati, ko sniedz dalība valsts, kas rāda, ka autoražotāji cenšas arī līdzināties arī un sasniegt šos mūsu līmeņus. 1,35,7 grami CO2 pret kilometru, uz kilometru uh, bija desmitā gada rādītājs, un tas nav pietiekams samazinājums, bet tomēr tas ir samazinājums par 3,3%, un mēs tālāk um, vēl veicam pētījumus šajā automobīļu jomā. Par adaptāciju. Tas joprojām ir par klimatu pārmaiņām. Kopā ar kolēģiem komisijā un arī ar dalību valstu kolēģiem esam izveidojuši ļoti novatorisku digitālo platformu, un tur ir labākā prakse, zināšanas, uh, par to, kā reaģē valstis, ir gan pamākumi, gan arī neveiksmes izgaismotas un norāda šajā platformā ir tas, ka ir nepieciešama informācija par adaptācijas jautājumiem, ir nepieciešams mainīties ar informāciju par sausumu periodiem, par plūdiem, tālāk par bioloģisko daudzveidību Mm, jūs zinat, ka mēs esam izvērtējuši gan habitātu, gan sugu direktīvu, Natūra 2000, un tagad, ko mēs cenšamies darīt, pirmo reizi mēs gribam izvērtēt Eiropas ekosistēmas un dabas kapitālu. Mēs strādājam ar organizācijām globāli, cenšamies izstrādāt tiecīgo metodoloģiju, mēs izmantojam ANO vides kontu sistēmu un arī tagad eksperimentālo ekosistēmu kontu sistēmu, ko ANO statistiskā komisija pieņems nākamā gadā. Uh, Eiropa atkal vēlreiz atrodas avangardā, mēs cenšamies saprast, kāda ir nacionālā situācija un kādi aktīvi katrā valstī eksistē, kas ir pamatu pamats. Aģentūra kopā ar komisiju cenšas eh, paplašināt un atbalstīt darbu arī kaimiņa attiecību politikas jomā. Mēs strādājam ne tikai pie bioloģiskās daudzveidības un resursiem, mēs redzam, uh, arī milzīgu mm, potenciālu kaimiņu teritorijās, kur bioloģiskā daudzveidība vēl joprojām ir labā un augstā līmenī, un tas ir ļoti svarīgi to atzīt caur informācijas sistēmām, caur ziņojumiem, pilsoņu piedalīšanos, tas ir jāņem vērā. Par ūdeni mēs esam palīdzējuši pārunās no ūdens ietver direktīvas uz ceļa kārtas sarunām. Mēs cenšamies eh, arī iesaistīt pēc iespējas vairāk ieinteresētās puses. Eh, viena no interesantākajām tādām šķautnēm ir tas, kādā veidā mēs darbosimies ar endokrīniem destruktoriem un arī eh, citām ķīmiskām vielām, kas iespiežas. Uh, mūsu ūdeņos, un tāpat laikā arī tehnoloģijas liek mums domāt par to, kā darbojas mūsu ūdens attīrīšanas sistēmas. E, šobrīd aģentūra strādā ar izmaksu jautājumu, kādā veidā darbojas šīs instalācijas ūdens sektorā. Mēs domājam par to, kā kārtot šo sistēmu nākotnē, vai būs mīkstā inženierija vai tikai tā, tā smagā inženierija. Runājot par um, ūdeni, mums ir peldūdeņi interesē, interesē arī cilvēkus, tā ir daļa no brīvā laika um, konteksta. Un šeit, šai ziņā mēs redzam milzīgu interesētību no iedzīvotāju puses, un mūsu ziņojums rāda, ka mūsu peldūdeņi ir labas kvalitātes, tomēr joprojām ir visādi trūkumi, kad notiek plūdi vai kaut kādas katastrofas. Uh, pēc situācijas mājās. Vis, vis, beidzot, es gribētu runāt par izēvielu enerģiju, energoefektivitāti. Mēs esam piedalījušies um, diskusijās par tendencēm, un es domāju, ka, ka viens no tiem brīdinājumu karogiem, ko mēs gribam pacelt, ir tas, ka eko sistēmu noturība pret resursiem ir ļoti uh, trausla, un mēs esam pārliecināti savos pētījumos, eh, ka šeit eh, efektivitātes jautājums, piedāvājums pieprasījums eh, būs viens no svarīgākiem aspektiem. Mums vajadzēs domāt vairāk par ekosistēmu noturīgumu nākotnē, un šeit atkal uh, šī saikne ar ekosistēmām ir ļoti svarīga atkal nosakot šos mērķus mūsu resursu efektivitātes pakete. Mums ir arī grūtības Eh, arī Eiropā ir tīpaši saistīts ar patēriņu, tas ir dažādu produktu un pakalpojumu izmantošana, vai nu tas ir redzemju metāls, vai arī veids, kā mēs izmantojam šo infrastruktūru. Šķiet, ka eh, vides degradācijas izmaksas eh, sabiedrībai varbūt šīs izmaksas netiek atspoguļotas gala produktu cenā. Tātad šeit ir tāda šķirtne starp reālo ainu, par kur mēs gribam runāt vairāk ar sabiedrību, un, nu, un ekonomiski sarežģīto laiku varbūt mēs nevaram tik vienkārši pāriet eh, uz fiskālo režīmu, kur pamatā ir precīzi cenu noteikšana. Jebkurā gadījumā efektivitāte mūs novedīs pie galamērķa, mums ir jāizanalizē fiskālā reforma, jāgaida, kā, jāskatās, lai uzlabotos pārstrādāšana, jāskatās, no kurienes nāk materiāli Un vai nu šeit būs nodokļu reforma, vai arī e, būs patēriņa profilu maiņa, mm, tad vajadzētu domāt, kur virzīt šo debatu. Mēs e, rakstam ziņojums, mums ir dažādi dialogi um, ar dažādām dalībvalstīm par vidas e, taksācijas jautājumiem citas starpā. Skaidrs, ka mēs varam daudz labāk panākt atkritumu jomā. Mums ir eksperti, kas analizē atsevišķas valsts, arī cietu atkritumu jomā. Uh, Neesmu pārliecināta, ka mēs varēsim 20. gada mērķus pārstrādes jomā panākt, bet jebkurā gadījumā um, atkrituma direktīvas īstenošana un vispār pārstrāde ir kaut kas tāds, kur būtu jā, jādomā kritiski. Vispēcot pašās beigās gribētu teikt, ka tas nav, vai nu tas ir um, pārvedāšana vienkārši, vai arī nelegāla atkrituma pārvedāšana pār robežam, par to rakstiet jūs savā vēstulē, vai arī tas ir fakts uh, vai mēs nākam no sintētiskā gadsimta, kur mēs esam saržojuši ļoti daudz ķīmiskās vielas, kas tagad atrodas apkārtojā vide. Varbūt viens vai vai, vai pat, pat vairāki mūsu ziņojumi ir šādi. Tas ziņojums par endokrīnām vielām, eh, par ko mēs diskutējam pirms dažiem dienām, T tas ir ļoti skaudrs stāsts. Mēs nākam ar saviem faktiem pierādījumiem, mēs redzam, kā slikti tiek ietekmēta apkārtējā vide, kāda ir ietekme negatīva gan uz zivīm, gan uz dzīvniekiem un augiem. Mēs arī redzam, ka ir daudz vēl darāmā, un tāpēc es arī labprāt pieņēmu EPSAS uzaicinājumu piedalīties kopā ar viņiem dažādās aktivitātēs. Un vispēcot būs gala ziņojums decembrī ar jūsu atbalstu. Tad eh, vēlās mācības nogrīnās brīdināšanas, tā sauksies šis ziņojums. Un atkal tas dzīves sudraps Arsens eh, vīns, pesticīdi. Te ir vesela rinda dažādām vielām. Izanalizējot šo situāciju, mēs redzam, e, ka mēs tiešām netiekam galā ar šo ķīmisko vielu milzīgo akumulāciju mūsu vidē, jo galu galā mēs maksājam par to visu ar savu veselību un savu ekosistēmu veselību. Mūsu, mums vēl joprojām ir bīstamība veselībai, mūsu pēdējā ziņojumā ir simts slaps uz tā tālāk ir 800 lapas puses pat ir. Tad mēs domājam par to, kā, kā labāk izstrādāt likumdošanas aktus, eh, kā integrēt un kā vispār izanalizēt mūsu pakļautību riskiem dzīves cikla laika. Eh, tad mēs centīsimies iesaistīt arī iedzīvotājus, centīsimies stāstīt, kā var dzīvot viedāk, veselīgāk ja mēs sākam domāt saulēcīgi par problēmām un nevis postfaktum. Paldies! Paldies par šo ļoti plašo ziņojumu. Paldies, ka informējat mūs par vidas aģentūras darbu. Jūs eh, nodarbojaties ar ļoti plašu tematisko klāstu, un, protams, jūsu ekspertiem ir jābūt ļoti zinošiem un ar milzīgu pieredzes bagāžu. Un, protams, mums ir jāizmanto šīs zināšanas. Protams, ne visi referenti vienmēr ir informēti par to, cik lieliski zināšana avoti ir atrodami jūsu aģentūrā. Protams, jums ir jācīnās ar milzīgiem izaicinājumiem, tāpat kā mums ir ļoti daudz dažādu tēmatu. Mēs runājām par resursu efektivitāti Es esmu pārliecināts, ka tas ir īstenojams uzdevums tikai tad, ja mēs saņemsim eh, daudz rādītājs. Tā tad būs tāds visaptvarošais rādītājs un jārunā arī par visu eh, tautsaimniecības ciklu kopumā. Jūs tam ne, eh, īsi pieskārāties. Vakardien mēs runājām par rezolūciju saskaņā ar pušu 18. tikšanos Dohā. Protams, mums vēl ļoti daudz ir jādara. Un noteikti pēc konferences katrā mums vēl būs do, ļoti daudz apsvērumu. Jūs pastāstījāt, kādi ir fakti. Varbūt mēs uh, parlamentā tik bieži neskatāmies faktiem acīs, līdz ar to mums ir grūtāk visu īstenot, bet uh, Eiropas eh, vides tiesības, eh, ja tās pilnībā tiks īstenotas, mēs varēsim radīt 400 tūkstošu jaunu, tūkstošu jaunu darba vietu Eiropas Savienībā. Mēs runājam par darba vietām, darba vietu radīšana ir ļoti svarīgs uzdevums. Dažreiz uh, rūpniecība un vide konkurē savā starpā. Šeit ir tāds, uh, tāda tādi kā pretmeti. Pirms dot vārdu kolēģiem, gribēju dot uh, vārdu padoms pārstāvim, tātad aģentūras padoms pārstāvim skolas kungs ir ieradies, arī Heneka kungs. Nezinu, kurš no jums īsti grib runāt, bet, nu, ja jūs esat ieradušies, tad uh, došu jums iespēju runāt, lūdzu. Thank you, Chairman. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka mēs tikām uzaicināti un ka ļaujat mums arī izteikties. Gribēju teikt, ka mēs uzņēmumu pārvaldē, pārvaldības padomē vienmēr aktīvi spriežam par aģentūras darba plānu. Protams, atbildība ir liela. Dažreiz mums vienkārši nāks improvizēt. Bet no jums un jūsu priekšgājējiem esam labi e, sapratuši to, ka mums ir e, jāmēģina līdzsvarot mūsu politika, proti programmām ir jānāk par labu gan eh, dalībvalstīm, gan Eiropas institūcijām, gan visai starptautiskajai kopienai. aģentūra mēģina šo līdzsvaru saglabāt. Lielā mērā Eiropas balss e, dažādos starptautiskos formos ir kļuvusi spēcīgāka, labāk saklausām tieši pateicoties mūsu aģentūras darbam. Protams, mums ir jāturpina e, šī parādība vēl vairāk veicināt. Ir eh, jāpadziļina kapacitātes vairākās jomās. Ja dalību valstīm ir nepieciešams tāda veida atbalsts. Protams, mēs varam darīt vēl daudz vairāk. Sadarbojoties ar dalībvalstu parlamentiem, pagaidām šāda sadarbība vēl nav izkopta. bet eh, kapacitāšu izveide notiek arī jaunās sadarbības jomās, piemēram, ekoloģiskās un fiskālās reformas ir viens no tādiem tematiem, ko var pieminēt. Krīzes laikos tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un dažās valstīs tas ir izdevīgākais brīdis, lai varētu pārskatīt saistības starp ekonomiku un zaļu ekonomiku. Mums, protams, ir arī jāpiesaist nepieciešamais kapitāls, uz kur varētu balstīties tāda zaļa tautsaimniecība. Esam jums aizsūtījuši arī vairākus rakstiskus komentārus, kuros mēģinam runāt par to, kāda ir mūsu atbildība šīs planētas priekšā Eiropai un aģentūrai vajadzētu uzņemties līderu lomu, vismaz formulējot tādu saskaņotu redzējumus problēmu. Mēs kļūstam aizvien viedāki, bet uh, arī uzdevumi, kas jāpilda, kļūst sarežģītāki. Ir eh, jādomā arī par, eh, ne tikai par uh, jūrām un okeāniem, ir arī citi ūdens baseini, ir jādomā par uh, dažādām katastrofām, plūdiem. Domāju, ka aģentūra savā programmā varētu tam pievērst vairāk uzmanības. Tāpat vēlētos, lai vairāk tiktu izcelts arī augsnes jautājums. Domāju, Eiropā nākamo gadu laikā tas būs viens no svarīgākiem jautājumiem. Tādēļ tam jāpievērš vairāk vērības. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Domāju, ka kolēģis varētu papildināt mans izteikums. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Maikl. Es esmu nesen sācis darboties šajā pārvaldē, bet eh, jau ilgu laiku esmu apbrīnojis aģentūras darbu un to, kā tā tiek vadīta. Paskatoties kas notiek zinātnes pasaulē, mēs noteikti varam apgalvot, ka ka varam lepoties ar aģentūras darbu. Un ka mēs noteikti turpināsim tikpat aktīvi darboties arī turpmāk. Uh, Maikls runāja par vēstuli, un es nedaudz pastāstīšu, kas tā par vēstuli un kādēļ to esam sarakstījuši. Mēs vēlamies, lai tiktu izvirzītas prioritātes. Ir uh, jāapkopo dati, ir uh, jāveic pētījumi, lai varētu pātrināt uh, pārējas laika izpēti. Tas ir svarīgi gan vides politikai, gan arī ekonomiskajam, ekonomiskajai attīstībai. Vide un ekonomika ir jomas, kas aizvien vairāk satuvinās tieši tādēļ. Uh, ir jābūt tādai starpdisciplinārai pieejai, uh, lai varētu samazināt uh, iespējamos negatīvos, iespējamās negatīvās sekas. Divas, trīs lietas, ko mēs minējām šajā uh, vēstulē, e, ir ļoti daudz jaunu terminu - zaļa izaugsme, zaļa ekonomika, iekļaujuša izaugsme, at, atdalīšana un tā tālāk. Mēs ceram veikt arī izvērtējošos pētījumus, lai mēs varētu salīdzināt, ko dara Pasaules banka, ko dara ESO un ko dara Eiropas Savienība. Tāpat mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, lai resursu efektivitāte būtu patiešām realitāte, lai tie nepaliktu tukši vārdi. Mums, protams, ir e, jāiepazīst ar dažādiem politikas pasākumiem, kuras programmas ir e, bijušas veiksmīgas, kāda ir svarīgākā gūtā mācība, bet, protams, ir jāsaprot, e, ka ir pieļauts arī kļūdas un no tām nākotnē jāmēģina izvairīties. Ir ļoti daudz pētījumu par metāliem. Žaklīna pieminēja dažus no šādiem pētījumiem. Ja es būtu politiķis, es būtu ļoti uh, apjucis, kuri tad ir šie kritiskie metāli un uh, ko mēs uh, darīsim tālāk. Eiropas Savienībā mēs ļoti lielā mērā esam atkarīgi no metāla importa. Tādēļ Vides aģentūra varētu veikt eh, pētījumus, apkopot datus, eh, salīdzinošus pētījumus, iepazīstoties ar dažādiem vērtējumiem, kas ir uh, publiskot gan Eiropas Savienībā, gan citur. Izdarot nepieciešamos secinājumus uh, un arī inicējot būtiskus lēmumus. Šeit arī laiks nestāv uz vietas, un mums ir jārīkos nekavējoties. Paldies! Sirsnīgs paldies, ka jūs izteicāties. Vairāki kolēģi ir pieteikušies. Anna Rosboha, Arsenis Estrēla, Vitorija Prodī, Kris Dēvids, Jāns Gebrandī un Jolanta Hibnere. Anna Rosbach, pirmā lūdzu. Thanks, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties manā ļoti ierobežotajā angļu valodā. Paldies, ka esat ieradušies pie mums. Ir ļoti jauki, ka jūs pastāstījāt par savu ikdienas darbu. Jums pat tiešām ir ārkārtīgi daudz uzdevumu. Man ir divi jautājumi. Pirmais par ūdens kvalitāti un slānekļa gāzes ieguvi. Vai ir veikti kādi pētījumi? par to, kā šie iegūs darbi ietekmē vidi un cilvēku veselību. Um, Jūs runājat par kaut kādām ķīmiskajām eh, vielām. Es tagad strādāju pie jautājuma par multirezistentajiem mikrobiem. Vai jūs arī pie tā strādājat ikdienā? Mēs, eh, diemžēl, piedzīvojam, ka daudz slimības, ko uzskatījām par gandrīz izzudušām, atkal atgriežas, piemēram, tuberkuloze. Tālāk ceļu transports. Tas mums joprojām eh, saglab, sagādā eh, bažas, jo pieaug automašīnu skaits, aizvien vairāk cilvēku ar tām pārvietojas. Kā mēs samazināsim slāpekļa izmekšus, izmešus? joprojām nesam sasnieguši tik daudz, kā mēs vēlētos. Un valstīm ir grūti samazināt emisijas, vismaz eh, noturēt tās zem maksimālās pieļaujamās normas. Vai mums atkal ir eh, jāpieņem vēl vairāk regulējumu, vai ir jāmeklē kāds cits metods, lai pret to cīnītos? Un vēl viens jautājums. Mana politiskā grupa pieprasīja, ka Eiropas institūcijām ir jāievieš pēc iespējas labākas revīzijas metodes, lai mēs varētu arī patiešām demokrātisko kontroli uzskatīt par reāli. Paldies, un tagad Krītons Arsēnis. Paldies, priekšsēdētāji! Vides aģentūras pārstāvi jau pirms tam teica, eh, ka viņiem ir daudz darba, un es īstenībā varu teikt no savas puses, ka tā ir viena no institūcijām, ar kurām mēs varam lepoties. Viņi darbojas proaktīvi, un viņi īstenībā paveic daudz vairāk darba, eh, nekā ir viņu iespējās. Tas mūsu ikdienas darbā ļoti palīdz. Tādēļ gribēju uzdot arī jautājumu, kas saistīts ar tieši šo uh, tematu. Es esmu izmantojis vides aģentūras pētījumu datus arī savā darbā. Es arī NV komitejas sastāvā biju uh, ciemojies pie vides aģentūras un ir, es uzzināju, ka uh, Eiropas parlamenta deputāti drīkst viņiem uzdot jautājumus, un Es uzdevu viņiem jautājumus, kurus saņēmu arī atbildi. Domāju, ka kolēģi varētu izmantot šīs iespējas, ka viņi var konsultēties ar Eiropas vidas aģentūru. Domāju, ka mums vides komitejā ir eh, ciešāk jāsadarbojas ar Eiropas vidas aģentūru. Un būtu ļoti jauki, ja vidas aģentūras darbinieki sazinātos nevien ar komiteju priekšsēdētājiem vai citām augststāvošām personām, bet arī ar mums parastiem mirstīgiem deputātiem. Their, their work, but also another big part of the relevance to their work with our work here Vīdes aģentūras darbība ļoti lielā mērā ir saistīta arī ar mūsu ikdienas darbu, un mums ir ļoti svarīgi zināt uh, Eiropas vīdes aģentūras redzējumu uz daudziem jautājumiem, pie kuriem strādājam. Gribēju pavaicāt Magleidas kundzei. Kā ir iespējams uh, panākt to, lai vides aģentūras veikums būtu vēl nozīmīgāks un kā institūcijas varētu labāk izmantot eh, to, ko jūs darāt. Paldies! Paldies, Kriton! Edita Strēla, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā Vēlējos pateikties Magdalēdas kundzei par to, ka viņa ieradās pie mums un uzstājās ar prezentāciju. Tas bija ļoti pamācoši un arī aizraujoši. Es esmu gandarīta dzirdēt to, kas darbības starp EFSU, Eiropas parlamentu un vidas aģentūru ir bijusi tik auglīga. Protams, ir jābūt arī regulārai informācijas apmaiņai, cevišķi mūsdienās. Es atbalstu tās prioritātes, ar kurām jūs mūs iepazīstinājāt, un varu arī pateikt, ka tāpat kā jūs esmu nobažījusies par uh, ūdens, zemes un gaisa kvalitāti. Mēs īstenībā esam ļoti noraizējušies, jāņem vērā, ka eh, piesārņojuma līmeņi ļoti atšķirīgi, arī CO emisijas nesamazinās. Ja mēs runājam par ķīmiskajām vielām vai nu zālēm vai mēslojumu vai e, vielām, kas satur skābes, toksiskām vielām, tas viss nonāk vidē un tas saindē e, mūsu zemi, gaisu un ūdeni. Man ir divi konkrēti jautājumi. Ņemot vērā to, ka palielinās baktēriju skaits un tieši rezistentu baktēriju skaits, tās izplatās slimnīcās, gribēju pavaicāt, vai ir veikta kāda pētījuma šajā sakarā. Jo ir bijuši vairāki ļoti nopietni gadījumi. Otrs jautājums ir saistīts ar jūras resursiem. Tie ļoti būtiski, lai varētu saglabāt bio daudzveidību jūras vidē. Vai ir bijuši kādi pētījumi arī e, šajā jomā? Un visu beidzot vēlējos pavaicāt vai būtu iespējams sasniegt 2020. gada mērķis, vai nu jums tas šķiet reāli? Ņemot vērā pēdējā laika notikumus, šķiet visi mēģina šos mērķus uh, pārbīdīt uz citu laiku, atlikt. Varbūt, ka mēs vairs neesam tik ambiciozi vidas jomā. Paldies, Prodī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties Maglēdas kundzei par ierašanos komitejā. gribēju runāt par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Domāju, ka šis ir neatliekams jautājums. Bet kas mani pārsteidz visvairāk, jo projām daudz cilvēki neapzinās, ka jautājums ir neatliekams un ka vairs nav palicis daudz laika. Pat klimata pārmaiņu jomā tā notiek. Un jādomā arī par lauksaimniecību. Uzskatu, ka katrs zemes kvadrātmetrs ir jāizpēta, mēģinot apzināties, kā vislabāk pielāgoties klimatu pārmaiņām. Gribēju pavaicāt, vai visi apzinās, ka tās ir mūsu kopējās vērtības, mūsu kopējā bagātība. Mums ir jāparūpējas, lai uh, zeme būtu droša. Un papildus tām mums uh, ir jātīsta tāds uh, attīstītāks un dziļāks skatījums uz lietām. Mums ir jāapzinās, ka tās ir kopējais bagātības, kas ir jāaizsargā visiem kopā. Ir jārīkojas saudzīgi, saudzējot apkārtējo vidi un dabas bagātības. Vai aģentūra varētu eh, izstrādāt eh, tādu uh, labvēlīgu pieeju, pozitīvu pieeju, lai saprastu, ko mēs varam sasniegt. Mums visiem ir jāsadarbojas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies, Kristēvis, lūdzu. Thank you, Chairman. I played this record. Paldies priekšstādātāji. Šo kaseti es, es jau agrāk esmu spēlējis, nu es vienkārši tad ielieku šajā kala aparātā. Komunikācija. Es uzklausīju profesoru Megleidu, Es mēģinu uz to paskatīties kā, tā, tā, kā tādu kvazi žurn žurnālisti. Tur ir stāsts pēc stāsta, tādi kā virsrakti. Tā, kaut ko tādu es varētu uh, ša, savā pētījumā minēt. Nu, protams, ka šis dokuments būtu ļoti interesants, varbūt tas uh, uh mazliet mūs atrisinātu, un Vai nebūtu labāk šo darbu kārtību virzīt uz eh, vides ambiciozāku mērķu virzienu. Bet man jāsaka, aģentūra nedara gana daudz, lai veicinātu savu darbu un uh, savu darbu publikāciju. Un līdz ar to, vai ir kādi ierobežojumi tam, ko jūs darāt? Es, nu, negaidu, ka jūs man tagad uh, ar kaut ko milzīgi aizrausiet, bet, nu, varbūt uh, jūsu pētījumi varētu parādīties laikrakstos būtu tādi godīgi raksti zinātniski, vai ir kādi ierobežojumi, kā jūs savu informāciju prezentējat? Otrakārt, papildus vispārējai presē, protams, ir eh, saziņa speciālistu vidu vides jomā, gan Eiropā, gan plašāk, vai viņi klauvēs pie jūsu durvīm Kopenhāgenā, vai ir kāds prezentācijas, vai jūs esat viņu uh, Eh, e-pasta saņēmēja sarakstā, vai ir kāda aprite, ideja aprite pastāvīgā veidā starp jums un viņa? Un vēl mm, pēdējais komentārs no manas puses. Eiropas parlamenta deputāti mēdz saņemt Eiropas vidas aģentūras ziņojumus. Es nevaru apgalvot, ka es visus izlasījis, bet tie bija tīri jauki. Es domāju, es nezinu, eh, varbūt tagad eh, vidas apsvērumu dēļ mēs tagad eh, nesaņemam tos drukātā formātā, bet tikai uh, kaut kur viņi internetā izlasām. Nu, man jāsaka, es kopš tā laika vispār nevienu nesu izlasījis. Tas tāds novērojams no manas puses. Man in... Mums protams, jāsaprot, vai nodarot skādi videi mēs eh, kaut ko eh, labu varēsim nodarīt videi, vai mēs tādā veidā varēsim piekopt videi veltīt politiku. Gerbrandī kungs. Pēc tam Hibners kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies, profesori Magleidi, par jūsu prezentāciju. Man jāsaka, es pat varētu Eh, lasīt vairāk, jo man ir jāņem līdz tikai iPad, un tur ir iekšā visi dokumenti, un man tie labāk tā patīk. Bet, nu, jāsaka, secina Deivis kungs, tas ir jauna cilvēka sakāmais. Nu, labi, uzvedīsimies šeit kā, pol, eh, kā deputāti, cienīgi deputāti. Man jāsaka, esmu priecīgs secināt, ka. Uh, Aģentūras eh, regulārais darbs, bez tā darba, ko mēs papildus esam uzlikuši uz jūsu pleciem, arī ļoti vērtīgs, tāpēc apsveicu jūs ar to un gribu arī uh, Kritona ar Senis un mūsu priekšsādātāju sacīto. Es esmu bijis referents gan bioloģiskās eh, daudzveidības uh, ziņojumā, gan arī efektivitātes ziņojumā ir bijis, eh, es esmu tāds strādājis, tā ka mēs apspriedām šos te jautājumus visu dienu, tāpēc eh, aicinātu mūsu kolēģus izmantot eh, šo vides aģentūras pieredzi plašāk, nevis tikai lasot tā ziņojums papīra formātā vai elektroniskā formātā. Viena lieta, ko jūs nepieminējāt savā prezentācijā, taču tā atainojas darba programmā Jūs izstrādājat daudzas, daudzpusējus uh, fórums un atrodas iespējas, ka ir tādi tradicionāli temati, kā bioloģiskā daudzveidība, tie tur neparādās, tāpēc, ka ir daudzpusēja aktivitāte. Es nesaku, ka tā nav svarīga, taču rodas jautājums, Vai jūs neplānojat pārāk plaši viņu pus aģentūras kapacitātēm? Tas būtu viens jautājums. Un tagad citi jautājumi par detalizētākām tēmām. Videi bīstamas lietas. Šķiet, ka ideja par to, ka būtu jātiek no tām vaļām, arvien attīstās, uzņem pagrieziens. Un tad nākošais darba posms būs saistīts ar definīcijām un metodoloģiju. Varbūt mums vajadzētu būt proaktīviem un nākošajām debatēm jau sagatavoties. Citādi tas process aizkavēsies, ko aģentūra var darīt šajā ziņā. Vēl viens jautājums ir par resursu efektivitāti. Mēs vienmēr runājam par rādītājiem un mērķiem. Mans jautājums ir šāds. Vai aģentūra varētu kaut ko darīt, lai rastu veidus, kā noteikt mērķus pat varbūt eh, reģionālā līmenī Eiropā. Jo, piemēram, ūdens izmantojuma ziņā nav iespējams izveidot Eiropas standarts, bet aģentūra varētu mums sniegt savu veidu sistēmu, kā mēs varētu dažādot šo izmantojumu reģionu kontekstā visā Eiropā. Un, uh, gribu paust savu gandarījumu par to, ka aģentūra vēl ar vienu par lielu prioritātu uzskat bioloģisko daudzveidību. Man tas ārkārtīgi uztrauc tas fakts, ka nacionālos budžetos līdzekļi tiek samazināti un tagad atbildība par biodaudzveidību tiek uzlikta uz Eiropas pleciem. Es domāju, ka mums nevajadzētu piemirst savu atbildību un man rodas iespējas. Ja ka ir ārkārtīgi svarīgi, kā aģentūra turpina pievērst uzmanību datiem par bioloģisko daudzveidību, jo tad, kad mēs kaut ko zaudēsim, tad to vairs nekad nevarēsim atgūt, un šai ziņā tas ir izšķiroši svarīgs jautājums. Ja mūsu dalība valstis nedara viss, kas viņu spēkos, lai uh, saglabātu bioloģisko daudzveidību, tad uh, sekas varbūt neatgrieznis. Liels paldies! Un tagad lūdzu vārds Olandai Hībnerei. Dziękuję bardzo. Podobnie jak... Paldies priekšsēdētāji. Tāpat kā daudzi citi kolēģi, esmu eh, gandarīta secināt, eh, cik plašu tematu loku šī aģentūra nodarbojas. Mums ir me, zāļa aģentūra, uh, Mums ir eh, Eiropas pārtiks nekaitīgama aģentūra, un šīs iestādes nodarbojas ar, piemēram, augsnes kvalitāti. Izrādās, ka jūs arī Eiropas vīdes aģentūrā nodarbojaties ar šo jautājumu. Man jāsaka, es jūs tiešām abrīno, jo līdz šim es domāju, ka jūs tikai pievēršat uzmanību videi. Izrādās, ka visi jūs pasūtītie pētījumi vai tie, kurus jūs paši uh, veicat, ir vērtīgi lauksaimniecībai, medicīnai, ražotājiem. Kā jau jūsu kolēģis no val valdes izteicās, šie rezultāti būtu jāizmanto visās šajās nozarēs. Mans jautājums ir šāds. Kurš iz, izmanto jūsu pētījumu pē datus secinājums? vai rūpniecības pārstāvi paši mēģina iegūt šos datus un, eh, no jums un izmantos tos, vai iedzīvotāji arī izrāda aktivitāti šai ziņā, vai tie vēršas pēc informācijas pie jums, un tad vēl viena lieta, ko sacījāt par klimata izmaiņām. Mēs zinām, ka ir plūdi, ir sausuma periodi, vai jums ir kādi ierosinājumi dalībvalstīm? Uh, Jūs taču zināt, kuros reģionos Eiropā būs drīzāk plūdu, kuros sausums, jo ir taču jāsagatavojas. Ir jāizveido, eh, piemēram, ūdens krātuvis konkrētajā dalībvalstī. Vai jūs tikai ievāca datus vai arī nāk klajā ar ierosinājumiem dalībvalstīm? Un vēl viens jautājums - bioloģiskā daudzveidība. Es zinām, ka daudzās valstīs tiek atklāts bioloģiskās daudzveidības zonas pēc detalizētiem pētījumiem, un tad pēc vēl smalkākiem pētījumiem tiek konkrēti iezonētas šīs zonas. Cik bieži jūs aktualizējat jūs datus, un vai jums jāspiež dalībvalstis jums sniegt datus, vai tās to pašas jau dara, un tad sniedz informāciju jums. Vēl viena interesanta lieta. Jūs sniedzāt informāciju par 2,5% samazinājumu emisiju ziņā Eiropā. Esmu ļoti gandarīta par to, šis rezultāts ir ļoti labs, bet vai tas ir pateicoties tāpēc, ka tika rūpniecībā izmantots jaunas, modernākas tehnoloģijas, vai varbūt tāpēc, ka rūpniecība vienkārši pārceļas uz uh, citām vietām Eiropā vai vispār citiem reģioniem pasaulē, uz Āziju, piemēram? Es uzskatu, ka mums nepieciešama plašāka informācija, sazinoties ar pilsoņiem. Jūs mēģināt mainīt iedzīvotāju dzīves stilu, viņu ēšanas paradums, piemēram. Vai jūs varat sniegt skaidru informāciju? Mēs tad to varam tālāk eh, nodot mūsu dalībvalstīs, bet tajā būtu vienkārši pasniegtai. Kādā virzienā iedzīvotiem būtu jādodas šai ziņā? Kā viņiem būtu jāmaina saviešanas paradumi? Un kāds tad būtu mērķis? Un mēs varētu izskaidrīt mūsu iedzīvotiem, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas viss ir saistīts arī ar ražošanu, taču nemazāk ar mūsu iedzīvotāju veselību. Mēs mēģinām veicināt veselīgu dzīves stilu. Ja mēs mēģinām mainīt mūsu iedzīvotāju ēšanas paradums, tad informācija jābūt pilnīgi skaidrai, saprotamai. Vēl viena lieta - atkritumi. Es zinu, ka tā ir ļoti problemātiska tēma, ja mums ir uh, Eiropā atkritumi, kas nonāk Eiropā no citurienes. Tas tiešām ir liels sloks, taču man arī zināms arī tās, ka mūsu rīcībā nav pietiekoši daudz tādu tehnoloģiju, kas varētu izmantot atkritumus pārstrādāšanai vai kas pārstrādāt atkritumus. Vai jūs rīcībā ir informācija par to, vai varbūt kaut kur citur pasaulē ir rasti labāki, vērtīgāki, efektīvāki risinājumi? Jo tagad mēs vienkārši esam iedzīti stūrī. Mēs zinām, ka esam panākuši tādu dzīves posmu, ka vairums no atkritumiem tiek pārstrādāti. Bet varbūt ir kaut kas pavisam jauns, par ko mēs nezinām. Vai mēs varētu ieviest kaut ko jautu, lai atkritumi būtu jaunā izēju, izēju vielu ražotājiem. Tas mums būtu ļoti svarīgi. Paldies! <laughs> Paldies! Te tika uzdot tik daudz dažādu jautājumu. Šie jautājumi ir adresēti Maglēdes kundze. Un tagad es došu jums vārdu, lai jūs varat atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Gerbrandī kungs ir aizgājis, bet viņš teica, ka viņa palīgs ir šeit, tātad visu pierakstīs. Tas nenozīmē, ka viņš ir eh, nepieklaidīgs, bet viņam jādodas mājās vidē draudzīgā veidā. Uh, Eh, Maglēdas kundze. Eh, es sākšu atbildēt. Eh, vispirms jums, Rozva kundze, četri jautājumi. Tātad slānekļa gāze. Šeit jūs neredzēsiet neko tādu īpatnēju. Es negribētu, lai mans virtuves izlietnes saturs nokļūtu ūdenstecēs Eiropā. Šeit ir tāda lieta, ka ūdens depozīti ir ļoti, ļoti dziļi, un tad iznāk, ka slānekļa gāzi no virsmas iegūt ir drošāk nekā no dziļuma. Es neteiktu, ka tas ir pavisam droši, bet eh, tur ķīmisko vielu kompozīcija ir savādāk. Eh, tad šeit ir jautājums par tehnoloģiju. Vai uh, ir nepieciešams izvērtēt šo tehnoloģiju tieši vietā, kur tā ir uzstādīta. Šobrīd mēs neesam veikuši pētījumus, bet noteikti tas ir kaut kas tāds, kas, uh, kas ir svarīgs, un mums vajadzētu varbūt par to padomāt. Diemžēl, runājot par šiem daudz rezistentajiem mikrobiem, tur mēs neesam sistemātiski uh, neko pētīšu, bet augsnē mikrobi, te situācija ir tāda, ka ap zāļu rūpnīcām, kur tiek ražots noteikti zāļu formas, faktiski augsne jau ir tāda, kas, kur mēs redzam šīs multirezistentās kolonijas nu, Kubā un, cit, un, un pat arī Eiropā ir līdz pat diviem kilometriem ap zāļu rūpnīcām augsne ir piesārņota. Uh, tad jautājums ir, vai tam ir ietekme, vai jāskatās mums uz šo augsnes piesārņojumu, vai arī zāļu aģentūrai par to jādomā, bet varbūt, ka visām aģentūrām kopā vajadzētu apvienoties. To jūs komitejā varētu izdomāt. Par ceļu transportu neapšaubām tas ir ļoti ass jautājums. Es redzu, ka daudzās Eiropas malās ir dažādi risinājumi, bet kas mums ir? mēs redzam, ka šī tendence pieaug, un vai nu tas ir saistīts ar urbāno infrastruktūru vai savādāk, es domāju, ka mums vajadzētu mainīt pieprasījuma profilu. Un tā ir problēma ar subsīdijām. Ja jūs subsidējat transportu, tad mēs esam pētījuši modālo pārnesi, un mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt pavisam uh, citai pieejai. Bet es lasu pozitīvā ziņā jaunus ziņojums no grupām, kur viņi ir analizējuši pavisam jaunu um, tehnoloģijas paudzi un tieši mobilitātes jautājumu. Bet uh, Mēs gribam, lai mums būtu tāda urbānā infrastruktūra, kur mēs gribam kopā uzturēties, kur būtu e, viegli pārvietoties un būt kopā vieglā veidā. Es domāju, ka mums vajadzētu tieši studēt tādus modeļus un jādomā par to, kā tālāk attīstīties pilsētas. Bet, protams, šis jautājums varbūt prasīs paudzes. Varbūt šeit es neesmu īpaši optimistiska, bet jāmeklē veidi, e, kā mēs um, to varētu komunicēt sabiedrībai. Tālāk nākamais jautājums e, par, o, par OECD. Tas bija tāds kodēts e, jautājums. Šī aģentūra sit riekstu ar milzīgu āmuru. Bet uh, ir starptautiskie standarti un Eiropa var būt pilnīgi mierīga. Un tad ir jautājums par to, vai OECD vadlīnijas ir nepieciešamas. Un tad jāskatās, ko viņi mums saka un kas mums šeit ir Eiropa. Man nedaudz ir um, satraukus visa šī te debate. Un esmu lasījis arī vadlīnijas OECD Un es neredzu daudzajā ziņā, ka tās vadlīnības būtu īpaši būtiskas, bet tas ir jautājums, kas ir jārisina starp institucionāli. Turklāt vēl ir milzīga uzma citu standartu arī starptautisko. Varbūt man vajadzētu to visu nodot jūsu lemšanas ziņā. Tālāk nākamajam runātājam atbildēšu, to, ko papildināja arī Kristēvis. Kā mēs varētu veidot saikni starp parlamentu, ne tikai šo komiteju, bet arī citām, kā mēs varētu padarīt sevi redzamākus jūsu ikdienas darbā. E, vispirms labi jau tas, ka tā cilvēka kā jūs runājat par aģentūru. Uh, Un Kris teica par šīm kopijām, papīra versijām. Tagad jūs saņemsiet tās, lūk, re, kur tās ir. Mēs tiešām lasam un esam atspoguļoti arī arī presē. Tieši desen laikrakstā es nesen lasīju kaut ko par sevi. Tur gan fonā vai citā labs pusē bija brīnišķīga modele bikīnī. Diemžēl tā nebija es, bet tomēr es gribu teikt, ka mēs esam atspoguļoti virsrakstos. Varbūt jūs vienkārši nelasījāt to numuru. Mums ir vesela rinda vīde žurnālistu un arī finanšu žurnālistu, un viņi tik tiešām izmanto mūsu materiālu. Varbūt tikai kādu līniju paņem vai arī e, atsaucās uz ziņojumu. Būtu ļoti labi, ja jūs palīdzētu darīt kaut ko vairāk, katru reizi mēs tur kaut ko arī debatējam, jo diskusijas ar cilvēkiem ir kaut kas ļoti svarīgs, un to es cenšos darīt katru dienu. Bet mēdī ir tāds viltīgs partners, un viņi paši domā, ko likt attiecīgajā dienas izlaiduma. Un varbūt viņi redzēs un atspoguļos to dienu, kad eh, šis ledus segums Arktikā ir visplānākais. Mēs par to runāsim rīt. Mēs eh, runājam nesen. Tieši runājām par to, ka ledus sēga Arktikā šajā vasarā ir mm, ļoti samazinājusies un varbūt pazudīs pavisam un būs brīvs kuģošanas ceļš ne 50. gadā, bet jau 20. gadā. Uh, Tur mēs runājam par to ar zinātniekiem, gan savā komitejā, gan arī plašāk. Un jā, mēs vienmēr figurējam virsrakstos, avīzēs, mēdījos, bet varbūt dažkārt pats zinātnieks, kas ir nācis klajā ar kaut ko svarīgu mūsu kontekstā, ir aprakstīts kaut kur mēdījos, un mēs esam varbūt pakaļsēdekli, un mēs esam tik ļoti pamanāmi, un varbūt tā ir arī problēma, ja jūs dziļi iedziļinātos tekstā, tad jūs saprastu, ka mēs esam tomēr tur pieminēti, bet jebkurā gadījumā es uzklausu arī jūsu kritisko piezīmi, un tas ir izaicinājums mm, mums visiem, lai mēs būtu atspoguļot normāli mēdījos, no otras puses, lai publicēties tās būtu pietiekami pārliecinoši par endokrīnu disruptīvām vielām. Tur bija raksti, piemēram, un arī digitālā formā mums ir publikācijas par mums. E, arī cilvēki daudz vairāk lasa kaut ko elektronisku un ne tikai papīru. Arī interesanti atsaukties uz vecumu profilu lasītājiem, kas interesēs par mūsu tematiku. Tālāk mēs strādājam ar rūpniecību izmešu jomā. Bet kā mūsu zināšanas varētu izmantot vēl vairāk, ka mēs gribētu griezties atpakaļ pie dalībvalstīm, pie norzerēm, lūk, sakot, tie ir jūsu dati, bet tas ir skats no Eiropas perspektīvas. Un galvā tas ir pilnīgi vienalga, tā ir bioloģiskā daudzveidība vai arī kāda aizvietošana noteiktām nozerēm. Mēs ļoti daudz laika tieši izmantojam datu kvalitātes pārbaudē, lai visi, kas paņem no mums datus, tiešām ir pārliecināti par to kvalitāti. Tālāk par informācijas apmaiņu, par to, kā mēs varētu kopā strādāt Kopumā var teikt, ka mums ir citāds viedoklis kā EFSAI un citām aģentūram. Mums ir savs viedoklis par to, kā iedzīvotājiem būtu jāskatās uz vidi. Vide ir daļa no ekonomikas un nevis aizvietotājs un jāskatās, lai resursi ne, neizsīktu. Mums ir ekonomiskās izaugsmes modeļi, un mēs tur iestrādājam arī vajadzību pēc iespējas taupīgāk izmantot resursus. Um, ziniet, mums ir jūras nolīgums, mūsu zivsaimniecības resursi tikai 20 un cik tur procentu apjomā ir um, tādi, ko mēs varētu uzskatīt par noturīgo krājumu, pārējais nav noturīgs, un jūras industrija arī redz, ka ir divi modeļi, kā mēs varam prognozēt tālāku attīstību. Mums ir jābūt skatam uz nākotni, ir jātur noteikti resursi noteiktā līmenī, pat ņemot vērā to, ka klimata pārmaiņas bieži vien mūsu plānus ietekmē savādāk. Un tālāk jautājums par tehnoloģijām, piemēram, bioenerģētika, izmantojot jūras resursus ir ļoti interesanti jauni atklājumi, kas ir arī mūsu rīcībā, mūsu pētījumi dziļjūra bioloģijas jomā, piemēram, bioloģiskā daudzveidība jūra. Tur um, ir runa arī par jūras aizsardzības tehnoloģijām. Um, tās ir mūsu publikācijas. Jūs tur atradīsiet ļoti daudz informācijas, milzīgas informācijas daudzums. Um, to raksta zinātnieki, bet ļoti saistošā veidā. Tālāk mērķu noteikšana. Uh, un arī ambīciju tā kā piezemētā daba. Mums ir vesela rinda mērķu. Un kā tad, tad ir mūsu lielākā problēma bez ķīmijas un vides? Tātad mūsu galvenais uzdevums ir darīt tā, lai visi mērķi dažādos dokumentos ceļkartēs, lai šie mērķi viens otru neizsvītro. Kā lai mēs to darām? Ka, ka resursu mērķi e, teiksim, nav pretrunā ar citiem mērķiem. Viens ir KLP, cits kaut kādā citā ietvarā. Lai nebūtu tā, ka viens likvidē otru mērķu ziņā. Un es par to domāju, un tāpēc Mēs uzskatām, ka vides uzskaite ekonomiskā aspektā ir tīpaši, tas ir, tas ir ļoti, ļoti svarīga piešai ziņā, kaut vai uz pusgada bāzes mēs varētu izvērtēt, kā mēs izmantojam vienu daļu no mūsu resursiem aktīviem, kā tas ietekmē kādu citu ekonomikas daļu. Un es domāju, ka ir ļoti, ļoti svarīgi, lai Eiropā būtu izveidota augsta līmeņa uzskaite. Tas vienā ziņā varbūt arī palīdzēs ietaupīt resursus, ūdeni un tā tālāk. Jo, ja mums nebūs kvantitatīva uzskaita, tad tas viss būs vienkārši aprakst forma, un tad mēs nevaram neko tur prognozēt par to, kā tālāk virzīt Eiropas ekonomiku. Par klimatu pārmaiņām mums ir arī mūsu kopīgais mantojums šai ziņā. Es um, uzskatu, ka vienīgais, kā mēs varam virzīties, ir caur skaidrošanu gan sabiedrībai, gan institūcijām. Viens tāds mm, faktors, es gribu atsaukties to, ka ļoti daudz organizācijas ļoti izolētas šai ziņā no diskusijas atvirzīts. Piemēram, Spānijā pagājuši nedēļ es konstatēju, ka e, tur bija kāds darbinieks, kas bija ārkārtīgi entuziastisks par to, ka ir daļa no Eiropas un ir tāda tā kā plaisa starp atsevišķu uzņēmumu vai cilvēku un to artavu, ko šis atsevišķais var dot kopējo mērķu sasniegšanā. Mums ir jāstāsta, ka ir saikne jebkurai rīcībai ar Eiropas mērķi. Mērķis un lokālās administrācijas, nacionālās administrācijas ir saistītas un tas atkal ir saistīts ar komunicēšanu, to, kā mēs varam uzlabot savus vēstījumus. Mēs varam dot savus padomus. Vienmēr jūs varat mums zvanīt, un mēs dosim arī savu atbildi, savus rekomendācijas. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība ar pilsētām tādā nopietnā līmenī ir vēl viens veids, kā nodrošināt to, ka mūsu, mums vajadzīgā informācija tiek katalizēta par rīcību. Bet mums ir subsidiaritāte, mums vienmēr ir jāstrādā starp dalībvalstīm. Tomēr viena no lietām, kur mēs gribam, lai aģentūra strādā, mēs gribam, lai aģentūra būtu kā katalizators, kas tā kā inicijē veselu rindu konsultatīvo pakalpojumu dažādos līmeņos, lai mūsu zināšanas tiešām pārvērstos par konkrētu rīcību, konkrētu pasākumu es uzskatu, ka īstenošana joprojām klibo. Ja mums ir ļoti laba likumdošana un nevienmēr ir īstenošana, ir lieta tāda, ka daudzas vietējās iestādes nevienmēr praktiski um, praktiski īstenot. Tas nav mans uzdevums, tas ir visu mūsu uzdevums veicināt šo pildīšanas aspektu. Tālāk mūsu konsultācija, mūsu padomu pārvēršana par rīcību lokālā kontekstā. Tas ir ļoti svarīgi, vai nu tas ir tādā formā, ka tiek informācija sniegta mazam uzņēmumam vai arī lielajam uzņēmumam, lai attiecīgi tas atspoguļo to mm, eh, savās kampaņās, mm, arī iedzīvotājs varētu izglītot. Un šis piedāvājums no Spānijas tas ir iesaistīti jauniešus bezdarbniekus programmās par bioloģisko daudzveidību. Tas ir ļoti interesants tāds, tāds uh, veids, kā pirmkārt dar, arī radīt jaunas darba vietas un otrkārt arī informēt cilvēks par šo jautājumu. Paldies! Ļoti liels paldies par tik izsmeļošām atbildēm. Un mēs atkal guvām apstiprinājumu tam, ka vides aģentūra zin, ko dara, un uh, noteikti jūs varat rēķināties ar parlamenta atbalstu. Gribēju minēt, ka aģentūra ir neatkarīga, bieži vien tas tiek piemirsts. Aģentūras arī ļoti augstu vērtē savu neatkarību. Un mums, kā parlamentāriešiem, noteikti ir jāpasaka, uh, ka ļoti daudz tiek runāts par finansējumu, mēs visu laiku taupām, mēs taupām naudu aģentūrām, infrastruktūrām, un es to teicu arī EFSA izpildirektorei, un pateicoties EFSA eh, tieši manā vēlēšana apgabalā ļoti ātri tika izmeklēts kāds gadījums, EFSA piedāvāja informāciju federālajiem pavalstīm, pašvaldībām, un tas mums bija ļoti noderīgi. Paldies jums par mūsu vēstījumu. Es novēlu jums daudz panākums turpmākajā darbā, un, protams, mēs uzmanīgi un kritiski sekosim jūsu aktivitātēm, bet darīsim to pietiekam humāni, tas man ir ļoti svarīgi. Domāju, ka visu klātesošo kolēģu vārdā es pats skatījos zālē. Nu, nebija tik daudz kolēģu klātesoši, bet tie, kas sēdēja zālē, viņi ļoti uzmanīgi jūsos klausījās un burtiski uzsūca visu jūsu teikto. Ceru, ka viņi to paņems līdzi kā tādu ļoti vērtīgu ceļamaizi, un šī pēcpusdiena noteikti bija ļoti aizraujoša. Paldies, ka ieradāties, un visu labu! Un damit sind wir auch ans Ende. Kolēģi, esam izsmēluši visu darba kārtību. Paldies visiem, kas uh, bija ieradušies. Paldies visiem uh, padomas pārstāvjiem un esam beiguši šo sanāksmi. Nākamā notiks 10. un 11. oktobrī atkal Briselē. Novēlu jums labu mājup ceļu, jaukas brīvdienas! Uz redzēšanos!